Kolēģi, dobjām iniciāre. Kolēģi, mums ir jāsāk darbu. Bene, cari colleghi. Darghe colleghi. Pirmkārt, grozījumi darba kārtībā. Pēc um, Tarabēlas kunga pieteikuma aicinu atcelt uh, balsojumu par palīdzību vistrūcīgākajiem, lai varētu strādāt pie kompromisu grozījumiem. Un tāpat arī rītdienas sanāksmē nevarēs piedalīties eh, Sarbūkundze un aicinu šo balsojumu atlikt uz vēlāku laiku, lai tas varētu notikt 25. martā. Un tālāk par rītdienas sanāksmi runājot, tas sāksies 11. un koordinatoru sanāksme 10. Ja komentāru nav, tad darba kārtību mēs apstiprinām ar šiem grozījumiem. Un tagad sirsnīgi sveicam komisāru Mišelu Barņē, kurš ir atbildīgs par iekšējā tirgus jautājumiem un kurš runās par jautājumiem būtiskiem mūsu komitejai attiecībā uz finanšu produktiem, uz secinājumiem par augsta līmeņa forumu par labāku pārtiks piegādes iedas funkcionēšanu, kā arī mērķiem attiecībā uz zaļo grāmatu par negodīgu komercpraksi. Lūk, eh, dārgais Mišeli, liels prieks tevi uzņemt mūsu vidū. Es zinu, ka komisāram ir jādodas proms pulksten 16, lai varētu tālāk runāt par Kipras krīzes jautājumiem, tāpēc aicinu visus interesantus pieteikties jautājumiem. Mišel, un tagad vārds tev. Paldies! Esmu gandarīts um, atkal tikties ar eh, priekšsēdētāju, ar kuru kā eh, eh, ar kuru man bija iespēja strādāt kā Francijas lauksaimniecības eh, ministram un runājot par šo ļoti nozīmīgo Eiropas politiku, ļoti lielo politiku, eh, Un ņemot vērā to, ka šodien mēs esam pēc intensīvas darba nedēļas, kad Eiropas parlaments ar referentiem Giovanni Lavio, eh, Mišel Dantēnu ar Kapulos Santos daudz bija strādājuši pie jaunā lauksaimniecības modeļa. Es domāju, ka šobrīd, eh, kā komisārs, kas ir atbildīgs par iekšējo tirgu, Un arī domāju, ka manam valsts lauksaimniecības ministram būs jābalstās uz caurskatāmības, izsekojamības, kvalitātes un e, noturīguma e, pamatiem. Dāmas un kungi, man šis modelis vēl būtu e, manā izpratnē jāstiprina saistībā ar tirgu. Kā mērķi nospraužot Eh, manis nosauktos jēdzienus sadarbībā ar tirgu, sadarbībā ar dažkārt tirgus pārkāpumiem. Un pirmais rīks, lai varētu stiprināt Eiropas lauku un lauksaimniecības modeli saistībā ar tirgu, ir veidot eh, izturīgāku lauksaimniecības sektoru saistībā ar krīzi, ar krīzes pārvaldību, ar um, ražotāju organizāciju aizsardzību ar zināmu skaitu noteikumu tai vai citai produkcijai, kas ir jāpatur spēkā. Un nenododot koleģialitātes noslēpumu, es to eh, varu atkārtot blakus savam kolēģim Dačēnam Čolosam eh, Eiropas komisijām. Stiprināt lauksaimniecības modeli, tas nozīmē arī ieviest eh, taisn, vairāk taisnīguma, caurskatāmības, pārtiks ražošanas ķēdē, tirdznieciskajās attiecībās un e, regulējot spekulāciju lauksaimniecības tirgū, jo mēs redzam, ka nu jau vairākus gadus ir ekspo, pieaugusi izēju vielu cenu nestabilitāte. Un tagad gribētu teikt dažus vārdus par šīm divām jomām - pārtikas piegādes ķēde un finanšu regulējums. Dāmas un kungi, jūs zināsiet, ka es prezentēju zaļo grāmatu par negodīgu e, tirsniecisko praksi kas tika pieņemta 31. janvārī šogad, un, balstoties uz šo zaļo grāmatu, mēs esam uzsākuši debatas par uh, nekodīgas komercprakses apkarošana. Šādas prakses eh, pastāv, vai šeit būtu runa par rakstisku līgumu nesamību, vai atpakaļējošu datumu piemērošanu, vai e, ļaunprātīgām tirzniecības praksēm. Un tāpat kā jūs, es eh, ļoti labi zinu, ka bieži vien par upuriem krīt ražotāji, kas ir vismazāk aizsargāti un atalgotie. Šī konsultācija dos iespēju kolēģiem piedāvāt analīzi par negodīgām tirsniecības praksēm, un esmu jau tagad pateicīgs jums par jūsu ieguldījumu šajā jomā, kā arī par attiecībām ar izpl... Eh, pārtikas eh, tirsniecības sektoru. Un jūs zināsit, ka zaļajā, eh, pie zaļās grāmatas strādājot, mēs esam veidojuši augsta līmeņa fórumu sadarbībā ar lauksaimniecības komisāru Čajanu, ar komisāru Borgu, tas tika izveidots 2010. gadā, lai piedāvā definīciju ka, tam, kas varētu būt taisnīgas attiecības, un mēs runājam par iespējami identificēt šādas negodīgas prakses, tāpat arī identificēt labas tirzniecības prakses un piedāvāt pašnoteikšanās, eh, pašregulēšanās pasākumus un noteikumus. Tāpat arī jūs zināsit, kā lauksaimniecības um, pasaules pārstāvi dažkārt nav gribējuši pievienoties šim pašregulējošajam mehānismam, Tomēr fórums ir vienojies par daļēju mehānismu ieviešanu un ceru, ka tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā visi varēs sēsties pie sarunu galda. Un tagad ir personiski, es domāju, ka mums um, ir jādod iespēja eh, šo, šai līgumu iespējai saprātīgā laikā. Un, uh, E, to es, šeit es arī domāju lielos e, izplatīšanas ķēdes attiecībā uz pārtikas un nepārtikas precēm. Jo Eh, tāpat ir jāpaturprāt atbildība par banku regulējumiem, aicinot eh, Eiropas bankas uzlabot eh, zināmas prakses un pakalpojumus patērētājiem. Šeit es domāju par pamata banku kontiem, mobilitāti, caurskatāmību un pēc saprātīga laika, lai varētu konstatēt progresu vai rezultātus, es piedāvāju kolēģijā pieņemt likumu šajā sakarā. Šobrīd Es vēlētos ar kolēģiem e, ņemot vērā to, ka ja šī līgumslēgšanas prakse nedarbojas, tad ierobežotā kontrolētā laikā mēs rīkosimies uh, ar likumdošanas iespēju, kā ļoti daudzi no jums to vēlas. Tie ir divi paralēli ceļi, ko mēs esam iecerējuši, tātad šis pašregulējošais mehānisms un konsultācijas ar zaļās grāmatas palīdzību un darbs pie ietekmes novērtējuma, kas, es ceru, beigsies ar efektīvu ietvaru. Lūk, tas attiecas uz pirmo lielo jomu, un es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus šajā sakarā. Otrais uh, lielais darba lauks ir izēvielu tirgus regula. Un mūsu veicamais ir saistāms ar to, um, uh, darba kārtību, ko es jums esmu izdalījis. Tas ir tie ir jautājumi, pie kuriem mēs jau trīs gadus strādājam. Ir aptuveni 35 Eiropas likumi, kuri no vienas puses tika pieprasīti G21 ietvaros, e, krīzes e, nākamajā rītā un krīze vēl nav, e, krīze nav galā, no otras puses mūsu Eiropas likumi, lai varētu veidot patiesu vienotu pakalpo, finanšu pakalpojumu tirgu. Un šajā ietvarā ir meklējama rinda ar rīkiem, ko es piedāvāju, lai varētu pārvaldīt transakciju nestabilitāti attiecībā uz e, izēvielām, vai tās būtu enerģijas vai lauksaimniecības, lai varētu arī pārvaldīt zināmu skaitu spekulatīvu elementu, kas draud ar smagām sekām. Un es vēršu jūsu uzmanību uz šo darba kārtību kopumā, kas parāda, kā Eiropa virzās uz priekšu, progresē, un daudzos gadījumos mēs to varam īstenot pateicoties tiem uzlabojumiem, ko ir snieguši deputāti, jūsu koordinatori likumdošanas darbām. Nav nepieciešamība pasvītrot izēvielu tirgus cenu nestabilitāti, tāpat arī nav nepieciešamības ilgi runāt par pieaugošo izēvielu, taiskaitā lauksaimniecības izēvielu preču tirgu finansēšanos. Um, Kopš 2008. gada krīzes finanšu aktīvu apjoms um, tiešā veidā saistīts ar izēvielām ir pieaudzis līdz 400 miljārdiem 2012. gadā, un mēs redzam, ka cenu pieaugums izēvielām aizvien vairāk ir saistīts ar biržas e, tirgu e, cenām. Kāpēc šie tirgi ir jāskata kā atsevišķi veseli tirgi? Un nedrīkst arī aizmirst, ka tie ir tirgi, kuri zināmā mērā nav tādi paši kā visi pārējie. Tie ir um, tirgi paši par sevi, jo tie attiecas uz uh, Eh, pārtikas produktu piegādi, dzīves līmeni, zināmā mērā stabilitāti vairākās valstīs, tā skaitā vistrauslākajās. Mēs apzināmies, kādas variācijas eh, cenās var negatīvi ietekmēt eh, izaugsmi un izraisīt patiesu destabilizāciju, nemaz nerunājot par bada riskiem vissmagākajos gadījumos. Un Šo konstatāciju es jau veicu pirms kļuvu par komisāru, pirms trim gadiem, konkrēti strādājot lauksaimniecības ministra amatam savā valstī, un es izlēmu rīkoties, ņemot vērā vairākus rīkus, kas jau ir uz mūsu darba galda, un es tagad īsi tos uzskaitīšu. Pirmais. Emīra teksts, kas tika pieņemts eh, parlamentā, un pavisam nesen tehniskie standarti, par kuriem jūs varētu izteikties un kuri stājas spēkā šogad. Tas ir nozīmīgs temats attiecībā uz atvasinātajiem produktiem. Atgādinu, dāmas un kungi, ka pasaules transakcijas par atvasinātajiem produktiem sasniedz 600 um, e, tūkstošus miljārdu dolāru. 80% e, notiek e, starp Eh, starp eh, partneriem, kur mēs nezinām, kurš ko dara. Eh, to vidū ir atvasinātie produkti, kas tiek izmantot izēvielu tirgu un konkrēti iz, iz, lauksaimniecības atvasinātie produkti. Tāpēc šis teksts par emīru ir tik svarīgs. Tralizē ar centralizētu datubāzi, kuru mēs izveidosim pār lauksaimniecības atvasinātām cenām, uh, E, centrālais atsauces punkts trade repozitorī angļu valodā tiks izveidots, lai varētu nodrošināt lielāku caurskatāmību. Tāpat arī šeit ir jārunā par centralizētām standartizētām kompensācijām atvesinātajiem produktiem. Kompensācijas pienākums atva standartizētiem atvesinātajiem produktiem, kā arī e, garantiju e, apmaiņas e, obligācijas, kas nav standartizētas. Lūk, tie ir tie jauninājumi ar emīru un tā kā mēs runājam par G20 līmeni, tad mūsu citi G20 partneri, konkrēti savienotās valstis, kas ir mūsu galvenais partneris, tiek aicināti rīkoties paralēli. Otrais instruments ir MIFID kas vēl aizvien tiek apspriests parlamentā un ministra padomē, un šī jaunā direktīva pār finanšu instrumentiem ir ar mērķi iekļaut regulētajā jomā to, kas bija trūkumu dēļ eh, palicis um, ārpusē un lai varētu to iekļaut publiskā regulējuma sfērā, konkrēti nozīmīgus spēlētājus finanšu, atvasināto finanšu darījumu tirgu. Tā tad otrais eh, progress, kas būs iespējams līdz ar uh, galīgo MIF teksta pieņemšanu, eh, ceru, īrijas prezidentūras laikā un pateicoties sadarbībai ar jūsu parlamentu. Trešais darba virziens ir stiprināt saikni starp tirgus uzraudzību tad, kad uh, tas tiek finansēts ar tirgiem, tad, kad tie ir fiziski un ir nepieciešama pilnīga informācija, lai regulators varētu veikt savu darbu. Šeit ir nepieciešama labā labāka sadarbība starp regulatoriem eh, finanšu tirgos. Šo pieju mēs īstenojam ar trešo rīku, kas ir tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas direktīva, kur pastāv jau gāzes un elektrības tirgiem. Un lauksaimniecības tirgu vēl aizvien nav fizisku regulatoru, un mēs domājam par iespēju organizēt informācijas uzkrāšanu un apriti. Ceturtais rīks stiprināt uzraudzības iespējas, mēs gribētu piedēvāt eh, pārskatīt MIF direktīvu, kura, kā jau es sacīju, sniedz citas progresa iespējas, stiprinot uzraudzības eh, ies, eh, autoritāšu pilnvaras zem esmā uzraudzības. Mēs vēlamies nodrošināt, lai varētu sekot ehm, lauksaimniecības eh, produktu tirgus attīstībai un eh, nepieciešamības gadījumā veikt savu intervenciju. Es ceru, ka parlaments atbalstīs šo pieju, lai varētu novērst monopolistisku pozīciju eh, izveidošanos atsevišķos visjūtīgākajos tirgos vai arī tirgus perturbāciju gadījumos. Tātad ceturtais rīks ar šo MIF direktīvu ierobežot atsevišķas pozīcijas, kā jau tas pastāv citos kontinentos. Un pēdējais darbības virziens - tirgus ļaunprātīgas e, izmantošanas novēršana. Atkārtoju, ka šis teksts vēl aizvien tiek apspriests, un mēs aicinām skaidri definēt, ko nozīmē tirgus ļaunprātīga izmantošana, taiskaitā atvasināto produktu gadījumā, un nodrošināt to, <coughs> lai korekti tiktu piemēroti Eiropas likumi šādu darbību novēršanai. Jo atsevišķi riski, kas netika pietiekami novērtēt krīzes sākumā, ir manipulēšana ar riskiem, ko, eh, indeksiem konkrēti, es domāju, par Libor, jo, piemēram, neviens vai gandrīz neviens nebija identificējis šos uh, manipulēšanas riskus, kas ir saistīti ar indeksu pašregulēšanos banku jomā un mūsu dienestos eksperti praktiski nevienā brīdī nebija cēluši trauksmi par šiem riskiem. Mēs izpratām šos riskus ar ļoti smagajām manipulācijām, kas bija notikušas saistībā ar Libor indeksu, un es strādāju pie valsts regulējumu šajā sakarā. Eh, gribu atgādināt to, ka jūsu darba kārtībās, un mēs to neesam pabeiguši, pat ja daļa no tekstiem ir jau spēkā un ir pieņemti, tad, pabeidzot šo darba kārtību, neviens finanšu spēlētājs, neviens finanšu produkts, neviena finanšu nozare eh, eh, neizkļūs no kāda, neizkļūs no publiskiem regulējumiem. Tāpēc šie indeksi, kurus es uzskatu, ka ir noderīgi, kuros ir bankām jāpiedalās, bet to metodoloģijās, um, caurskatāmībā, izmantotajos skaitļos ir jābūt ļoti stingriem, katrā ziņā daudz vairāk e, nekā kādreiz. Lūk, no manas puses tas attiektos uz finanšu regulējuma nodaļām saistībā ar šo izēvielu un lauksaimniecības izēvielu tirgu eh, finansēšanos. Katrā ziņā paldies par iespēju izteikties eh, šādā veidā jūsu komitejā. Paldies! Lielas paldies, komisāra kungs, paldies, Mišel! Mēs eh, jums pilnībā uzticamies un teicam arī jūsu kompetencija. Jūs šodien mums pastāstījāt, kādi darbi jau tiek veikti. Mēs labi zinām, kā lauksaimniecības nozarē e, jums ir labas zināšanas, jūs bijāt lauksaimniecības ministrs e, vairāku gadu laikā. Un e, tik tiešām šodien izrunātā tēma ir ļoti svarīga. Spekulācijas var smagi ietekmēt tirgu un atvasināti instrumenti arī ir ļoti svarīgi. Tagad došu iespēju izteikties mūsu kolēģiem. Un es uh, gribu. Uh, nodot mūsu sveicienus kolēģim Papastamkusam. Mēs visi ceram, ka viņš drīz atveseļosies uh, Barņiekungam, kā es teicu, pulksten četros jādodas prom. Un pieteikušies ļoti daudzi. Bet beigās mēs vēlamies, lai desmit minūtes vēl būtu atbildēm, tāpēc maksimāli uh, divas minūtes. Patrāva Nevišas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Esiet eh, sveicināti mūsu komitejām ir jūs klātbūtni ļoti svarīgi, tāpēc, ka jūs runājat par diviem ārkārtīgi svarīgiem tematiem lauksaimniecības komitejai. Mums mūsu rīcībā nav pārāk daudz laika, tāpēc es runāšu tikai par pirmajiem punktiem - pārtiks piegādes ķēde. Jūs um, pilnīgi pareizi norādījāt, ka KLP ir jāstiprina, un šim nolūkam ir jāstiprina viss pārtiks piegādes ķēde nav eh, tik būtiski kāda veida. Re... Mums ir jādomā par reformām, kādas notiks, bet ja mums nav patiesas um, kontrolas pār šo pārtiks ķēdi, tad lauksaimniecības nozara var ciest nopietni. Parlaments 2012. gada februārī pieņēma rezolūciju, norādot, ka bija ka ir steidzami pieņemts vislabākās prakses šajā sakarā, bet pēc zinām laika ir jāpieņem likums. Mēs vēl aizvien esam gaidīšanas režīmā. Mēs gaidīsim līdz jūlijam, jo jūlijā augsta līmeņa fórumam bija jānāk klāj ar saviem slēdzieniem. Tālāk Mēs gaidījām līdz novembrim, decembrim, un pēc tam kopak nāca. E, kopak e, izstājās no šīs vienošanās, bet es domāju, vienošanās bez lauksaimniekiem nav patiesa vienošanās, un komisija nāca klāja ar zaļo grāmatu. Mēs gaidījām paziņojumu man ir jāsaka, ka esmu vīlusies šajā sakarā šodien. Jūs runājāt par e, saprātīgiem termiņiem, lai dotu iespēju noslēgt šos līgumus, bet mēs nu jau gaidām, man šķiet jau būs četri gadi, un es teikšu, ka ir jau pienācis laiks domāt par minimālo likumdošanu. E, nepiemirstot labās prakses. Es domāju, kā bija nepieciešami bet turpināt investēt tikai labo prakšu līgumos, tas ilgst jau pārāk ilgi. Paldies, komisārkungs! Mišel Danten, e poi... Eh, Mišels Dantens un pēc tam uh, Elizabeta Higlo. Komisāri, komisāri, jūs uzstājaties pēc plenāras sēdes balsojumu par četriem sarunu mandātiem parlamentam par KLP, bet kā jūs pilnīgi pareizi pasvītrojat, jūs uzstāšanās pilnībā saskana ar mūsu pārdomām. Tiem, kuri domā, ka var paturēt vecos KLP rīkus, lai pat uzturētu spēkā šīs dienas tirgu, jūs pierādījāt to, ka dimensijas ir tik tālu mainījušās, ka ir jādomā par citiem rīkiem un citām politikām. Jūs izskaidrojāt lēmumus, ko ir pieņēmušas Eiropas instances lauksaimniecības tirgu regulēšanai. Vai jūs varētu eh, papildināt savu uzstāšanos, eh, norādot, kas notiek citās pasaules daļās šajās jomās? Jo, manuprāt, mēs pareizi sapratām to, ka ja Eiropa īstenotu G20 nospraustos uzdevumus Francijas turklāt prezidentūras laikā, tad šīs regulējums darbotos tikai tad, ja lielie kontinenti, lielie tirgi piemērot līdzīgus rīkus. Un parlaments gribētu noteikt, kas tad notiek citās pasaules malās. Paldies! Grazie, Mišel. Elizabete Jēgla. Paldies. Elizabete Jēgla, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, gribu sveikt jūs mūsu komitejā. Jūs eh, pēc pēdējās balsošanas pagājušajā nedēļā pateicāt dažus vārdus par lauksaimniecības politiku. Tas bija ļoti labi. Jūs runājat par caurskatāmību, par ilgspējību, par izsekojamību. Un es gribētu jums jautāt arī, kā eh, iekšējā tirgus komisāram, jo beigu beigās lauksaimniecība ir arī daļa no iekšējā tirgus. Ko mēs varam darīt, lai uzlabotu caurskatāmību un izsakojāmību? At, piemēram, mēs redzam, kāda bija situācija ar zirga gaļu visā Eiropā. At, šī e, situācija, piemēram, ar e, putna gaļu, e, kas ir piesārņota ar antibiotikām, arī Vācijā, kā mēs varam uzlabot izsekojamību pārtikas ķēdē Eiropas iekšējā tirgū. Uh, it īpaši lauksaimniecības jomā. Ļoti labi, ka jūs izteicāties visai pozitīvi un arī stingri par ražotāju organizācijām, par to, ka nepieciešams regulējums arī lauksaimniecības politikā. Un tāpēc es gribētu uzsvērt, ka mums nav vajadzīga pilnīga liberalizācija, pilnīga brīvība. Ir jādomā par iekšējo tirgu, kam ir zināmas robežas zināmi noteikumi, un tāpēc es gribētu dzirdēt, ko par to teiks iekšējā tirgus komisārs. Paldies! Paldies! Komisāra kungs, koncentrēšos uz vienu punktu, uz spekulāciju. Lasīju jūsu grāmatu Eh, par to, kurš pavaros rītdienas pasauli, tad, kad jūs bijat lauksaimniecības ministrs eh, sarakstītu, un iespējams, ka ir arī vēl citi šedevri, jā, es tā arī to uzskatu par šedevriem, kas um, būtu sarakstīti šajā jomā, un šodien ir patiesas jautājums, uz kuru jāatbild. Vai pārtikas preces ir tādas preces kā pārējās? Es saprotu, ka ir. Uh, Eh, ka eh, mēs varam runāt par eh, divpusējiem nolīgumiem, ņemot vērā to, ka desmitajā gadā kvieša cenas pieauga divreiz. Kā pieauga cenas divas reizes ugunsgrēku dēļ. Kas savulaik palīdzēja, kas noveda pie spekulācijām? 2010 gadā, ņemot vērā kviešu tirgu. Un tad, kad mēs runājam arī par 2011. gada rezultātiem, vai nevajadzētu varbūt aizliegt ieņemt šādas pozīcijas par eh, eh, pārtikas precēm un noteikt iespējas tālāk pārdošanai, uzkrāšanai, bet aizliegt spekulācija tad, kad 9 eh, no rīta nopirkti 100 tūkstoši tonnas, kas tiek tālāk pārdotas pulksten 16, tad eh, jau tā ir spekulācija. Un tāpēc mums ir jādomā, kādā veidā mēs varētu to panākt, vai jums ir viedoklis šajā sakarā, vai esat runājuši kolēģijā. Es eh, Es nedomāju, nepieprasu, lai jūs denoncētu tagad savus spēles biedrus, kas ir varbūt, eh, kas ir varbūt ar citiem uzskatiem, bet tomēr vajadzētu lemt par spekulācijas pārtraukušanu ar pamat pārtikas produktiem. Paldies, Mark. Eh, Leprēna kundze. Paldies, priekšstādātāji. Komisāra kungs, mēs esam ļoti gandarīti uh, par to, ka jūs ieradāties pie mums uz komiteju. Un, um, jūs uh, ieņemat daudzus posteņus, uh, un tas ir jo svarīgāk mums. Jums tika uzdoti ļoti precīzi jautājumi, un jūs runājat arī par ļoti precīzām lietām. Uh, runāt par likumdošanas izmaiņām, kuras jūs iecerējāt. Es gribu teikt, ka pašlaik mēs esam tādā situācijā, kad uh, uz līgumiem jātiecina skaidras normas. Mišels Tantēns uh, runāja par jūsu vīziju. Kāda ir jūsu vīzija attiecībā uz nākotnes lauksaimniecību? Šis jautājums varbūt ir naivs, jo tas ir pārāk plašs, bet, manuprāt, vajadzētu to uzdot, jo Atbildēt uz šo jautājumu nozīmētu arī atbildēt uz jautājumu par Eiropas nākotni. Vai jūs domājat, ka mums ir pietiekoši daudz instrumentu un spēka, lai cīnītos pret lauksaimniecību, kas ir deregulēta, kas uh, ir pretrunā ar Eiropas principiem, vai mēs esam uh, Eh, pietiekoši spēcīgi, lai nekļūtu par eh, Ķīnas vai eh, Brazīlijas apakšu uzņēmējiem. Thank you. Uh, thank you. Paldies, priekšstādāji, paldies, komisāra kungs. Jūs vēlaties diskutēt ar mums par izēvielām un par atvasinātiem instrumentiem. Tas ir ļoti svarīgi. Uh, Es gribētu atbalstīt arī Dantēna kunga jautājumu un jautāt jums, vai jūs uzskatāt, ka mums ir vajadzīga globālā pieeja lauksaimniecības tirgumu, vai G20 nostāja arī ir atbalstāma, vai jūs uzskatāt, ka mums ir vajadzīga elastīga nostāja, lai mēs varētu iejaukties, kad nepieciešams? Bet vai, vai, vai varbūt tomēr jūs uzskatāt, uh, ka mums ir vajadzīgs tāds stingrāks, mazāk elastīgāks instruments. Mārtiņs uh, Ošnegers, komisāra kungs, uh, paldies par to, ka ieradāties šodien pie mums. Jautājums, uh, kas šodien tiek parunāts, ir ļoti politiski jutīgs. Vai jūs varat pateikt, cik lielā mērā spekulācijas pēdējos gados paaugstināja cenas? Šis jautājums joprojām ir ļoti strīdīgs Un vai vispār mēs varam aizliegt šos virtuālos darījumus ar pārtiku? Par to uh, runāja uh, kolēģis Terabēla, tad, kad mēs uh, runājām par kviešiem tirgū. Vai vispār tehniski ir iespējams aizliegt šādus virtuālos darījumus? Tad, piemēram, Vācijas banka 2003. gadā izveidoja fondu, uh, kas tirgo kopā eļu, pārtiku un izēvielas. Tad tā cena bija sākumā 13 miljārdi, tagad 273 miljārdi eh, eiro. Vai vispār vēl tādos darījumos var iejaukties? Jūs vēlaties caurskatāmību. Tas ir pareizi, bet caurskatāmība nenozīmē, ka mēs varam to arī reāli regulēt. Un tad Ja Eiropas Savienība izvēlas regulēt tirgu, bet citas valstis to neatbalsta, vai tas nenozīmē, ka mēs e, saskarsimies ar citu tirdzniecības partneru pretestību, kā transakcijas nodokļa gadījumā? Vai mēs varēsim globālo atbalstu panākt? Paldies, e, Agnio. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, vai jūs uh, negribētu pateikt dažus vārdus par zirgu gaļu? Jūs neko par to nerunājāt, jūs runājat par kvalitāti un ilgtspējību. Lielbritānijā mēs jūtāmies uh, atstāti novārtā. Mē, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība mums nav palīdzējusi. Mārtiņš Hauslingers un Tarabela kungs runāja par nākotni tirgiem. Mēs pārdodam um, futuresu tirgu um, izēvielas. Es pats arī uh, šajā tirgu esmu darbojies. Un kāpēc tas vispār ir iespējams? Tāpēc, ka pastāv deficīts un jūs zināt, kā jūs varat iegūt par kaut kādu izēvielu labāku cenu vēlāk un princips regulē pats sevi. Tas ir labs, bet mēs zinām, ka cilvēki izmanto Uh, šos tirgus ne tikai spekulanti, bet arī lietotāji. Tad, piemēram, uh, kartupeļus tirgo šajā uh, nākotnes darījumu tirgu, futuresa tirgu. Un kādi tad risinājumi būtu jāpiemēro, vai tādi kā Kiprā nesen, kad uh, individuālo ieguldītāju banku konti tiek iesaldēti? Paldies! Paldies! Uh, Cikerski kungs. Paldies! Eh, runājot par jūsu aktivitātēm dažādās jomās, gribam runāt arī par jūsu sadarbību ar komisāru Fišleri lauku attīstības ziņā. Kohēzijas politika pamat lauku apvidus. Šī kohēzijas politika neietver lauku problēmas, un tas nav labi nākotnē. Otrkārt, pār lauksaimniecības regulējumu pasaules tirgū. Mēs esam komunitarizējuši zināmā mērā Eiropas tirgu, un tas, protams, ir svarīgi, taču pasaules tirgus ir nopietnas šķērslis ko Pasaules tirdzniecības organizācija darīs šajā sakarā, kas tiks atstāts finanšu tirgiem. Nepieņemot lēmumu šajā sakarā, mēs varētu saskarties ar augstu spekulāciju pasaules mērogā. Trešā problēma ir e, standārtu kvalitāte. Tirzniecīskajos darījumos un tādu nosacījumu piemērošana, kas ir pieņemtas Eiropas līmenī, Eiropā, paredzot standārtus, bet valstis, kas nerespektē šīs normas, grautu šos eh, tirgus un visi būtu zaudētāji šajā sakarā. Ja mēs mēģinātu tādā pat veidā meklēt risinājumus, tad var izveidoties situācija, ka šodien zaudētājos ir viena valsts, rīt divas, parīt trīs. E, tāpat e, runājot par šo pasākumu izmantošanu kā sviru komerciālās apmaiņās. E, tie ir īstermiņa pasākumi, tas ir īstermiņa redzējums. Un bez sadarbības starp e, mūsu valstīm rezultāts būs negatīvs visiem, ja mēs nostāsimies ar muguru viens pret otru. Uh, Lājam, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja komisāra kungs. Es ļoti atbalstu jūs teikto šodien šeit komitejā. Es gribētu, lai jūs komentētu trīs punktus. Pirmkārt, to, kā uzlabot um, pārtiks ķēdes darbību. Varbūt jūs zināsiet, ka apvienotajā karalistā uh, tika pieņemts likums par uh, Kristīnas Tākens iecelšanu amatā un uh, viņai ir iespēja tagad iejaukties, tad, kad notiek uh, tirgus ļaunprātīga izmantošana. Viņai ir pilnvaras uh, uzlikt sodus, uh, uh, ja uh, kāds uh, ļaunprātīgi izmanto savu stāvokli tirgu. Es gribēju vienkārši zināt, vai jūs uh, zināt par šo faktu. Varbūt, ka tas ir modelis, ko varētu izmantot citur Eiropā, lai cīnītos pret uh, tām lietām, par ko es regulāri saņemu eh, sūdzības, proti, ka pārstrādātājiem tirgotāji izmanto savu stāvokli. Otrakārt par spekulāciju jautājumu ar eh, pārtikas izēvielām. Mums vajadzētu atcerēties, ka daudzi lauksaimnieki visā Eiropas Savienībā un arī ASV izmanto šos eh, tirgus, lai nodrošinātos pret nākotnes cenu svārstīgumu, un tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, ka uh, mēs eh, nesagraujam pilnībā šos tirgus kaut ko cenšoties regulēt. Man šķiet, ka galvenais jautājums šeit ir tas, vai spekulācijas vai tirdzniecība uh, eh, ir tā, kas ir uh, eh, svārstīguma izraisītā, vai varbūt to tikai palielina. Man liekas, ka drīzāk otrais variants. Vai komisija ir veikusi pētījumus? Un 2009. gadā um, komisija konstatēja, ka šeit bija uh, drīzāk saistība ar enerģijas cenām un citiem faktoriem, kas ietekmēja lauksainicības izēvielu tirgu, jo tur um, bija um, laiks, kad uh, vairāk tika ražotas biodegvielas. Biodegvielu. Un varbūt jūs varētu pakomentēt uh, šo jautājumu, vai uh, šo cenu svārstīgumu izraisa tirzniecība, vai eh, tā tikai eh, pastiprina vēl mm, šo svārstīgumu. Vispēcot, jūs runājāt par to, ka ESMA aģentūrai būtu jāspēj regulēt eh, lauksaimniecības tirgi, vai jums ir tādi konkrēti pierādījumi, kas parāda, ka, ka ir spekulātori, spekulanti, jo, ja jūs domājat par uh, um, tirgus ietekmēšanu, tad ir vajadzīgas milzīgas uzlabāšanas kapacitātes uh, um, un uh, būtu jānopērk milzīgs uh, apjoms graudu, lai vispār ietekmētu šo tirgu. Vai jums ir kaut kāda pierādījuma konkrēti par šādām darbībām? George, yeah. Paldies, Džordž, uh, un uh, līdz ar to noslēdzu jautājumu kārtu. Un pēdējais runātais būs uh, Kapalošs Santos. Da prezidência francesa e espero que Paldies priekšsādātājiem. Mums ir labs atmiņas par Francijas prezidentūru. Es ceru, komisāra kungs, ka jūs uh, esat uh, iestācis tādu labu darbību padomē, lai arī turpmākais darbs veiksmīgi noritētu. Ir ļoti labi, ka mums ir uh, draugs, uh, kā iekšējā tirgus komisārs, kas ir draugs lauksaimniecībai. Uh, bet es piekrītu arī tām bažām, ko kolēģi jau pauda. Um, būs jāstrādā pie šiem jautājumiem un eh, jārunā par to arī ar mūsu eh, tirzniecības partneriem. Kādas ir jūsu uh, cerības attiecībā uz jūsu darba rezultātiem? Paldies, uh, Loji, paldies uh, visiem. Es domāju, ka mēs diezgan disciplināti izteicāmies, uh, pieturējāmies pie runāšanas laikas. Tagad vārds atkal arī Mišelam Barņē atbildēt uz jautājumiem. Dantēna kungs var ieņemt manu vietu, bet no katram ir. Uh, Katram ir vēl savs uzdevums, taču dažkārt mums, mums ir vien, vienlīdzīgas um, izjūtas. Katrā ziņā es um, pievienojos labas veselības vēlējumiem, ko jūs nosūtat parlamenta uh, vicepriekšsēdētājiem papas Stamkos. Es apzinos, ka viņš ir smagā stāvoklī, bet eh, cerams, ka ar viņa izlēmību, apņēmību viņš spēs um, atveseļoties. Un tagad īsi sniegšu atbildes, sakot jau iepriekš paldies par jūsu Eh, par jūsu piezīmēm un jautājumiem. Vispirms patronu Neveša un Lebrēnas kundze pieminēja jautājumu par pārtiks eh, ķēdi, eh, par ko arī nobažījušies ir daudzi kolēģi. Žozebove ir sagatavojis ziņojumu šajā sakarā un citās komitejās Daniels De Jungs, Anna Marija Korāca Bild ir sakojuši šiem tematiem. Es varu teikt tikai vienu. Es apzinos jūsu nepacietību. Vairāki no jums ir jau man rakstījuši šajā sakarā. Un tiek lūgts pātrināt likumdošanas priekšlikumu prezentāciju, lai varētu noteikt vislabākās prakses pārtikas piegāžu ķēdē, lai varētu pasargāt ražotājus. Es ļoti rūpīgi izturos pret šo situāciju Es eh, strādāju kolēģijā un mums eh, papildus lauksaimniecības un ražotājiem, vīnkopjiem ir vēl citi spēlētāji šajā garajā pārtikas produktu ķēdē. Lai varētu nopietni domāt par šo pārdalīšanu par jautājumiem, kas ir saistīti ar visām jaunajām prasībām likumdošanas ziņā, kur starpnieki paņem aizvien lielāku daļu. Un es ļoti rūpīgi izturos pret šo situāciju. Un tiem, kur atrodas ķēdes sākumā vai beigās, un uh, kuri ir, kā jau es sacīju, vismazāk atalgotie un vismazāk aizsargātie. Tāpēc no šī darba par pašregulēšanos mēs sagaidām patiesu progresu. Un jau pirms dažām dienām es sacīju, sacīju Strasbūrā tirzniecības pārstāvjiem, ka mūsu pacietība nav bezgalīga, mēs gaidām patiesu progresu. Un paralēli tam laikam, ko mēs piešķiram šim pašregulēšanās mehānismam, lai tas sniegtu savus augļus konkrēti par līgumu uzlabošanu ar piegādātājiem, ar labas prakses izveidošanu uz vietām, un ko mēs eh, arī, kam mēs rūpīgi sekojam, mēs uzsākam ietekmes izvērtējumus, eh, tur, ko mēs saucam par twintrack, ja paralēliem pasākumiem, lai nezaudētu laiku Patrau Nevešs kundze un Lebren kundze, ja mums ir jāpieņem lēmums šī saprātīga laika beigās, tad tas būs izvērtējums, ko mēs īstenosim šī gada laikā rudenī par efektivitāti, par šī mehānismu pozitīvo uh, nozīmi vai otrā, gluži otrādi par uh, eh, nederīgumu, bet mēs vēlamies būt gatavi likumdošanai. Tāpēc mēs iztenojam šo paralēlo demāršu, lai mēs varētu būt gatavi eh, likumdošanas eh, sagatavošanai, ja mēs konstatējam šo līgumas liedzējas politikas izgāšanos. Bez naivuma, bet konstruktīvā veidā. Un es eh, vēlētos, lai Kopak rastu atkal savu vietu un palīdzētu mums pārliecināties, vai šis mehānisms darbojas vai ne. Katrā ziņā ar būšu priecīgs eh, atskaitīties par paveikto kopīgi ar kolēģi Čolosu un mēs vēlamies panākt patiesu progresu, to es arī norādu uh, citiem pārtikas ķēdes spēlētāķiem. Eh, Dantēna kungs, Kapula Santošs eh, kungs, Kirlīga kundze runāja par ļoti būtisku jautājumu, kas ir nozīmīgs runājot par vienotiem spēles noteikumiem, ko tad dara citi pasaules tirgos. Es eh, daudz eh, drau laika pār, eh, pavadu, lai pārbaudītu, vai šis spēles laukums un spēles noteikumi ir vienādi, un lai konstatētu, ko tad dara citi un jāņem vērā, ka viens no mūsu galvenajiem partneriem ir Savienotās valstis. Finanšu tirgos 80% e, ir transatlantiskie darījumi starp e, Ameriku un Eiropu bet tas neilgs mūžīgi, ir finanšu tirgi Āzijā, eh, Singapūrā, Hongkongā, kas pieaug, bet šobrīd 80% transakciju notiek starp Ameriku un Eiropu. Tāpēc es ļoti rūpīgi sekoju notikumiem un arī gribētu sacīt Dantēna kungam, tāpat Gērlinga kundzei, Kapo Santuš kungam, ka tagad, kad mūsu rīcībā ir vairāki rīki, kas ir Emīr, Mifid, uh, Eh, vai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas direktīva, un amerikāņiem ir Dodd-Frank akts. Euh, comparable. Parfois même ils sont allés un peu plus loin. Un iespējams, ka ir gājuši pat tālāk nekā mēs ar emīru vai citiem, eh, citiem rīkiem. Dažkārt eh, mēs ejam savukārt atkal tālāk gājuši nekā viņi. Es lūdzu saviem dienestiem īstenot specifisku salīdzinošu pētījumu ne tikai par starp attiecībā uz to, ko dara amerikāņu eiropieši, bet ko dara kanādieši, brazīlieši, Indija, Ķīna, kas ir lielie G20 spēlētāji, vēl vēl Krievija, kas arī ir nozīmīgs dalībnieks šeit. Un tad, kad būs jau iegūti rezultāti, tad jūsu rīcībā būs tiks arī nodot šie rezultāti konkrēti, ņemot vērā spekulācijas, savaldīšanas iespējas, lauksaimniecības izēvielu un vispār izēvielu tirgos. Arī vēlos ziņot Dantēna kungam, ka mēs e, rūpīgi izturāmies pret e, FAO iekšienē notiekošajiem darbiem Un šeit man ir jādomā par četrām jomām graudaugos, kas ir um, eh, kvieši, rīsi, soja un kukurūza. Šeit mums ir jādomā par, uh, par darba rezultātiem, tāpat arī es visai rūpīgi izturos pret. Uh, globālās pārvaldības eh, jautājumiem, pret FAU reformu un eh, papildus eh, lemēģi iestādes izveidošanu pasaules līmenī, lauksaimniecības un pārtikas jomā. Šīs domas es atbalstīju savā iepriekšējā amatā. Agņu kungs un Jēglas kundze runāja par izsekojamību Es pats izmantoju šo izsakojumības jēdzienu. Es domāju bez tam, ka ļoti bieži manuprāt, tas notika Strasbūrā, tai skaitā vienā no manām pirmajām uzklausīšanām stājoties amatā, un Lulings kundze, kur šodien nav klāt, kura uzdeva man jautājumu par um, vīnu. Nē, jūs esat šeit, atvainojieties, jūs neredzēju. Eh, Lūlīngas kundze, es, eh, Lūlīngas kundze atstājas man ļoti lielu iespaidu. Es eh, atļāvos ehm, salīdzināt, Lūijas kundze, atcerēsieties eh, izsakojamību vīna produktiem un, un finanšu uh, produktiem. Es toreiz tikai sāku, es pat nebiju um, komisārs. Es gribu norādīt, ka ir jābūt izsakojamībai visos šajos finanšu produktos, un ko tad mēs, kādi ir mūsu rīki, lai mēs varētu nodrošināt šādu izsakojamību un izgaismot tos ļaudis, kuri nemīl gaismu, kuri nav pieraduši atrasties gaismā. Uh, un tas tiek piedāvāts ar emīru regulu par finanšu eh, atvasinātajiem produktiem. Un eh, vēlreiz gribu sacīt, mm, ka amerikāņi strādā pie šiem jautājumiem no savas puses. Un eh, savukārt lauksaimnieki, zemnieki nebaidās no izsakojamības. Tīri personiski varu sacīt, ka Jēglis kundze, Agņūkungs, ja mēs runājam par neseno krīzi, kas ir saistāma ar, skaidri sakot, krāpšanos saistībā ar pārdodamo produktu, vai tas būtu lielopgaļas vai zirgaļas produkts, es domāju, ka ir jāvēršās nesaudzīgi pret tādiem, kas īsteno šādas manipulācijas, un mums ir jāiet līdz galam ar savām prasībām un izsekojamības loģiku visos gadījumos, eh, taiskaitā patērētājiem, vai šeit būtu runa par pārtikas produktiem, par gaļu, vai šeit būtu runa par finanšu produktiem. Un tieši tas pats attiecas arī ar um, pārtikas eh, pusfabrikātiem. Tas ir jāņem vērā taiskaitā arī finanšu tirgos, jo ir ļoti būtiski zināt, kas ko pērk un kas ko pārdod. Tas ir būtiski izsakojamības ziņā. Agņokungs, es um, nepieminēšu Kipras gadījumu, ko jūs pieminējat tikko, lai tikai norādītu tomēr, ka mēs turpinam sadarboties ar Kipras um, lēmēju iestādēm pirms Kipras parlamenta balsojuma par ārkārtas plānu atbalstam par depozītiem un uh, pasākumiem mazo noguldītāju aizsardzībai. Tā ir līnija, kuru es aizstāvu kā Eiropas komisārs. Tarabela kungs un Oslīnkungs runāja par spekulāciju. Tarabelkungs, vai vajadzētu to aizliegt? Finanšu instrumenti, par kuriem mēs runājam, var būt ar e, noderību likviditātes apritēju, un tas attiecas arī uz citiem gadījumiem. Parlaments e, mums ir vairāk kārt atbaldījis aizlieguma sakarā. Savukārt, Arabēlas kungs, es domāju, ka ir vajadzīgs noteikti stingrus um, ierobežojumus. Uh, Tā skaitā ex ante un ne tikai ex post attiecībā šādiem spekulācijas gadījumiem. Runājot par esmā pilnvarām, uh, lemt tad, kad pastāv draudi, ka šī nestabilitāte strauji pieaugs um, un var ietekmēt stabilitāti, tad ir jādod iespēja lemt par šādu ierobežojumu noteikšanu. Hauslinkungs, lai varētu kvantificēt, kā jūs to vēlaties, kā es to vēlos, ir jāzina un jāpārzina. Tāpēc caurskatāmības pienākumu, ko mēs esam izstrādājuši, konkrēti runājot par MIFID un par emīru attiecībā uz atvasinātajiem produktiem, ir priekšnosacījumi eh, kvantitatīviem šo parādību izvērtējumiem. Mums ir jāzina, kurš dara ko. Un kamēr mēs nezinām, kas ko ir nopircis un kas ir īstenojis kuru transakciju, mēs nevaram neko izdarīt. Katrā ziņā mēs strādājam vienā un tajā pašā virzienā. Sikerska kungs, es atceros mūsu dialogu kvalitāti. Uh, manā iepriekšējā komisāra reģionālās politikas amatā aizdomāju, ka kohēzijas politika ir teritorijas labiekārtošanas un līdzsvar jautājums, eh, kas iet roku rokā ar KLP, konkrēti otrajā pilārā, un tāpēc es arī atbalstīju kolēģi Johannesu Ānu šajā sakarā, un es ceru, ka mums dos mums būs iespēja sagatavot vislabāko budžetu sarunās starp Eiropas parlamentu, ministru padomu, valstu valdību vadītājiem, lai pasargātu šīs abas politikas, kas nebūtu nav arhaikas, kas nepiedara pagātnē, bet kas ir modernas konkrēti, gan runājot par KLP, gan par kohēzijas politiku. Tāpat arī Sikerska kungs grib sacīt, ka Esmu par daudzpusīgiem nolīgumiem tirsniecības ziņā un it īpaši lauksaimniecībā. Es ats, eh, paturprātā, ka Dohas eh, sarunu kārta izgāzās domstarpību dēļ, un mēs eh, strādājam pie divpusējiem nolīgumiem ar Kanādu, drīzumā es ceru ar savienotajām valstīm. Mēs sākām ar paļāvību, bet bez naivuma, katrā ziņa runājot par lauksaimniecības pasākumiem, kas ietilpsta sarunās ar savienotajām valstīm. Eh, un es vēlētos, lai šie finanšu regulējumi jautājumi E, būtu iekļauti šajās sarunās. Lajenkungs, es e, runājot par jūsu nosaukto Britu e, piemēru, tas ir saistāms un salīdzinājums ar manis pieminēto aizsmaku, kur es aicinu izveidot neatkarīgu Eiropas eh, lemēju iestādi, un mērķis būtu panākt Eiropas harmonizāciju šeit, bet es ļoti cieši sekošu tam, kas ir nolēmts apvienotajā karalistē, lai varētu eh, izdarīt visus secinājumus. Kapulušs Santošs un Lajiem kungs eh, runāju par īstermiņa nestabilitāti, par enerģijas cenām, par e, klimata e, pārmaiņu ietekmi. Es e, esmu pārliecināts, ka tās ir tiešas nekavējošas sekas, ko vēl vairāk izceļ tirgi un spekulanti vēl jo vairāk, un es neesmu aizmirsis, ka jūsu pieminētajā tikko gadījumā Jēglis kundze Agņokungs par zirga gaļu par vēršu gaļu, tad, kad mēs runājam par procesu, kur vēl viss nav līdz galam saprasts un par to, kas ir novedis pie krāpšanas, kas ir pātrinājis krāpšanu, spekulatīvas skaidras darbības, kas eh, parāda to, cik ir nozīmīga komisijas apņemšanās, lai varētu ieviest tos tekstus, kas ir, pieņem, eh, kas ir pieņemti nesen kā emīri, kas ir jāliek uz balsojumu drīzumā, eh, lai mūsu rīcībā būtu tie rīki, kas ir nepieciešami, lai varētu nodrošināt izsekojamību, atbildību, caurskatāmību visās transakcijās finanšu tirgos attiecībā uz lauksaimniecības izēvielām. Paldies! Un Esmu gatavs atkal atgriezties priekšsēdētāji, varbūt pēc pāris mēnešiem, tad, kad mūsu rīcībā visi šie teksti būs pieņemti un īstenojami. Paldies! Bene. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Lielas paldies, komisāra kungs, dārgais draugs Mišel Barņē. Un uh, es domāju, ka mums interesantas debatas. Vēlreiz sirsnīgs paldies jums, komisāra kungs, par to, ka ieradāties pie mums Uh, sakojot mūsu ielūgumam. Protams, mēs uh, esam ļoti ieinteresēti tajā, ko komisija nākotnē darīs vēl šajā jomā. Paldies, mēs nedaudz uh, aizkavējām jūs, bet vēlreiz paldies. Un tagad pārtraukums uz kādu minūti.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 Noteikti arī pēc piektā punkta izskatīšanas eh, paņemt nelielu pārtraukumu, jo tad būs eh, tikšanās ar Eiropas revīzijas palātas locekļiem, jo tā, un tā ir paredzēta sešos pēcpusdienām. Tātad pēc piektā punkta izskatīšanas eh, paņemsim pārtraukumu, līdz ieradīsies vieta no revīzijas, viesnolevīzijas palātas. Labi, tad tagad skatīsim eh, lauksaimniecības un zivsaimniecības statistikas punktu. Un tas ir Eiropas parlamenta un padomas regulas priekšlikums par konkrētu likumdošanas aktu grozīšanu lauksaimniecības un zivsaimniecības statistika jomā. Es esmu referents šajā jautājumā un komisija attiecībā uz regulu 182 ir piekritusi pārskatīt visus likumdošanas aktus, kas šobrīd ir spēkā, kas attiecas uz uh, likumdošanas procedūru ar kontroli. Mērķis ir vēl uh, šī sasaukuma laikā uh, šos likumdošanas aktus aizstāt ar deleģētiem likumdošanas aktiem. Uh, un uh, komisija grib uh, grozīt uh, šos likumdošanas aktus, lai pielāgotu tos jaunajam institucionālajam ietvaram. Otrs mērķis ir Eiropas statistikas sistēmas racionalizācija. Komisija uh, vēlas uh, um, aizstāt pastāvošo komiteju ar citu komiteju, proti Eiropas statistikas sistēmas komiteju. Uh, Jūs atcerēsieties, ka regulā 223-2009 šī komiteja bija paredzēta kā augstākais strateģiskais orgāns Eiropas statistiskajā sistēmā. Mēs atbalstām komisiju tās darbā, tātad šī komiteja atbalsta komisiju tās darbā, vācot un apkopojot statistiku. Kā šīs komitejas priekšsādātājs es varu pateikt, ka parlamentam šeit nav īpaši iebildumu. Uh, Šeit eh, ir ehm, runa par eh, tātad šo deleģēto eh, aktu pieņemšanu, kas attiecas uz vecajiem komitoloģijas gadījumiem tad tas arī parlamentam droši vien nebūs problemātisks jautājums, jo te ir runa tikai par uh, izņēmumu gadījumiem atsevišķām dalībvalstīm, un tie ir noteikumi, kas uh, var tikt atstāti izpildes likumdošanas aktu ziņā. Ir uh, jauni grozījumi, kas uh, ir identiski attiecībā uz specifiskajiem likumdošanas aktiem, un mums vajadzētu šeit rast kopīgu parlamenta pozīciju. Uh, Parlamenta pozīcija bija tāda, ka um, ierobežojumu deleģēšanai vajadzētu noteikt uz pieciem gadiem. Un pirms dodu vārdu uh, komisijas uh, pārstāvei, vai kolēģi tomēr gribētu vēl izteikties? Nē, tad uzreiz došu vārdu komisijas pārstāvei. Vai pārstāvim? Marcels Ernēms, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, ka dotat iespēju izteikties komisijai, lai īsi izstāstītu par šo priekšlikumu. Kā jūs jau apkopojāt savā ievadrunā, um, mūs, mēs gribētu, lai šajos eh, tekstos par lauksaimniecības dzīvesaimniecības statistiku tiktu pieņemti noteikumi, kas to saskaņot ar likumdošanas, ar Lisabons līgumu. Un mūsu mērķis eh, būtu panākt to līdz nākamajam gadam, ja iespējams, lai visi šie uh, nosacījumi uh, kas attiecas uz uh, likumdošanas procedūra kontroli, varētu tikt iekļauti. Uh, Jūs minējāt arī šo komitejas aizstāšanu, kas ir atbildīga par uh, komiteoloģijas procedūru. Tagad tā ir lauksansības statistikas komiteja un uh, kopš uh, ir 223. regula, 2009. gada regula par Eiropas statistiku. Uh, Mēs vēlamies labāk uh, veidot darbu Eiropas statistikā. Tas nozīmē, ka mēs dotu lielākas pilnvaras uh, ietvaram, kas veidot labākus attiecības starp uh, Eiropas statistikas pārvaldu un nacionālām statistikas iestādēm. Un tas, mūsuprāt, labāk būtu iekļauts Eiropas statistikas sistēmas komitejā, kas nākotnē aizstātu tagad pastāvīgo lauksaimniecības statistikas komiteju. Un eh, tāpat arī cita statistika eh, tiktu tā veidota, lai labāk eh, strādāt pie statistikas. Un nākamgad nākamā gada vidū vēlākais mēs vēlētos sasniegt eh, šī komisijas priekšlikuma pieņemšanu. Liels paldies, eh, priekšsādātāja kungs, eh, īpaši jums paldies, jo jūs esat referents, paldies, ka pieņēmāt šo pienākumu. Bene, kolēģi, se non ci sono interventi, vi ricordo. Labi, darbie kolēģi, ja neviens negrib izteikties, tad atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 21. marts 12. Ja neviens negrib izteikties, tad eh, tagad būs pārtraukums līdz 17. Piecos pēcpusdienā tad ieradīsies eh, mūsu viesi no revīzijas palātas, un ar viņiem tad varēsim debatēt par kopējo lauksaimniecības politiku. Tagad pārtraukums līdz pieciem. Bene, kolēģi, possiamo iniziare. Kolēģi, atsāksim darbu. Allora, colleghi, innanzitutto voglio dare il benvenuto. Guardate, colleghi, es gribētu visu pirms sveikt mūsu uh, viesus uh, no revīzijas palātas, uh, pirmās palātas. Mišels Kretēns un Augusts Kubiks. Mēs uzklausīsim nelielu ievadu par revizijas palātas darbu, par to, ar ko nodarbojas pirmā palāta, un tad pēc tam runāsim par lauksaimniecības politikas eh, piedāvāto reformu un parlamenta grozējumiem, kā arī eh, runāsim par to, eh, ko revizijas palāta uzskata par atsaistīšanu un savstarpējo atbilstību. Būtu ļoti interesanti uzklausīt revizijas palātas viedokļus. Dīns runās pirmais. Atvēlreiz paldies par to, ka ieradāties pie mums un ka mēs varam šodien noturēt šo diskusiju. Sarmasa kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Paldies par to, ka ielūdzāt mūs uz Eiropas parlamentu. Šodien sanāksmi mēs balstīsim uz ļoti vienkāršu ideju. Uh, Mēs revizijas palātā nodarbojamies ar problēmām lauksaimniecības un lauku attīstības jomā. Un jūsu komiteja arī izskata problēmas, kas ir saistītas ar lauksaimniecību un lauku attīstību. Mēs uzskatām, ka mums visiem būtu noderīgi apmainīties domām par to, kādas ir mūsu galvenās idejas, kādas problēmas mēs saskatām lauksaimniecības attīstībā. Eiropas revizijas palātai ir uh, piecas uh, palātas. Lauksaimniecības un lauku attīstības palāta ir pirmā. Tajā ir seši locekļi. Tad jūs redzat, mēs šodien esam četri. Uh, viens kolēģis pašlaik ir slims, un pēdējais uh, ir uh, uzņēmies uh, citas saistības, pirms mēs varējām uh, šo sanāksmi apstiprināt. Mišels Kre Kretēns pārstāv uh, Francijas revizijas palātu, Kjubika kungs ir kolēģis no Polijas un pārstāv Polijas revizijas, revizijas palātu. Viņš bija arī uh, uh padomnieks priekšsādātājiem. Un uh, Burgitis kundze, mūsu lietuviešu kolēģe, uh, pārstāv attiecīgi Lietuvas revizijas palātu. Mēs šodienas sanāksmi uzskatām par sagatavošanas sanāksmi. Mēs vēlamies izpētīt uh, mūsu viedokļus un palūkoties, cik regulāri varētu uh, sanākt kopā. Mēs jums pastāstīsim par to, kas mūsuprāt ir galvenās problēmas savstarpējās atbilstības jomā, kādas problēmas ir saistītas ar atsaistīšanu, ar lauku attīstību. Un es ceru, ka tā kā jūs pārzināt šīs tēmas, tad jums būs arī interesanti uzklausīt, kā mēs no savas perspektīvas eh, vērtējām šīs problēmas. Tāpēc ar jūsu atļauju priekšsēdētāji došu vārdu Kjubika kungam. Viņš izteiksies pirmais, un viņš pastāstīs par revizijas palātas viedokli par uh, savstarpēju attīstību un atsaistīšanu. Birgeris kundze pēc tam izteiksies par lauku attīstību un Kretēna kungs, kā jūs zināt, viņš gatavoja ziņojumu, palātas ziņojumu par jauno lauksaimniecības politikas reformu. Attiecīgi viņš pastāstīs par mūsu uzskatiem uz KLP reformu. Paldies! Tad es sākšu. Godatie deputāti, dāmas un kungi, mūsu iestāde katru gadu veids uh, vairākus uh, uh, revīzijas, arī kopējo atbilstības revīziju, un uh, dažas revīzijas saistītas ar lauksaimniecības politiku, politiku. Kādas ir galvenās problēmas, kas ir konstatētas? sniegšu jums īsu pārskatu. Pirmajā pilārā eh, galvenokārt izdevumi ir saistīti ar tiešajiem maksājumiem atsaistītajās schēmās, piemēram, SAPS. Un loģiski tas ir saistīts ar uh, atsaistīšanu no ražošanas. Trīs aspektus pieminēšu, kas regulāri parādās revizijas palātas ziņojumos. Šie jautājumi nav saistīti tikai ar atbalsta maksājumu likumību uh, un uh, pareizību, bet ar, uh, arī ar lauksaimniecības uzskatu. Tātad labuma guvēju un zemes gabalu atbalstiesīgums un maksājuma izmantošana. Visu pirms zemes gabalu tie, tiesību problēmas saņemt maksājumu. Ļoti neskaidra ir definīcija uh, par uh, zālājiem un ganībām. Nav skaidrs, piemēram, nav noteikts, uh, kad var uzskatīt zemi par uh, uh ganību platību, uh, kādam jābūt zāles pārklājumam, kādi ir kritēriji, lai vispār zemes gabalu par tādu noteiktu. Piemēram, pagājušajā gadā atsauces zemes gabali, kas tika uzskatīti par pastāvīgām ganībām, tika uzskatīti par atbalstiesīgiem. Pat, ja mēs uzskatām tos par neatbilstīgiem, un tas norāda, ka ir problēmas ar kontrolas un pārvaldības sistēmu. Pēdējos gados mēs ziņojām par šīm problēmām, ka grūti noteikt zemes gabalu uh, klasificēšanu. Un mums ir sistēma AJAX, uh, kurai vajadzētu identificēt šos atbalsts netiesīgos zemes gabalus. Otra problēma - maksājumu atsaistīšana uh, ir problemātiska uh, sakarā ar zemnieka ir lauksaimnieka uh, definīciju. Ir ļoti plaša definīcija pašlaik lauksaimniekam un lauksaimniecības aktivitātei. Katru gadu revizijas palāta atrod gadījumus, kad tiešais maksājums tiek veikt personai, kas neveic nekādu lauksaimniecības darbību, vai šī iesaistīšanās ir minimāla. Un rezultātā Eiropas Savienības atbalsts, kas ir paredzēts lauksaimnieku atbalstīšanai, nonāk citu cilvēku kabatās, kas nav lauksaimnieki. Revizijas palāta uh, re, iesaka novirzīt atbalstu aktīviem lauksaimniekiem, kas ir regulāri nodarbojas ar lauksaimniecības aktivitātēm. Tāpat skaidri jādefinē uh, lauksaimniecības zeme un atbalsta tiesīgajiem jābūt tikai tiem zemes gabaliem, kas tiek izmantoti regulāri lauksaimniecības darbībām. Un trešais jautājums - savstarpējā atbilstība. Mēs uzskatām, ka savstarpējā atbilstība ir KLP izšķirošais elements. Tas ir vienīgais pamatojums tiešajiem maksājumiem vairākos gadījumos. Un būtībā tas ir juridiskais eh, noteikums, kas attaisno um, tiešo maksājumu, bet daudzos gadījumos uh, vienīgā prasība lauksaimniekiem e, arī ir šī atbilstība. Katru gadu e, mēs norādām uz vairākiem gadījumiem, kad SMR vai GAIEK noteikumi netiek izpildīti. Tipiskajā gadījumā, piemēram, lauksaimnieks e, pielaiž, kā aug nepielaistie augi vai nerūpējas par dzīvnieku labturību. Un mēs eh, publiskojām arī īpašu ziņojumu par savstarpējo atbilstību. Mūsu secinājumi tajā bija šādi. Ir divas, eh, ir, ir, ir pārāk daudz prasību, prasības ir pārāk sarežģītas un tās ir grūti izkontrolēt. Sistēma ir pārāk detalizēta. Un arī šādas detalizētās pārbaudes eh, nepalīdz mums sasniegt mūsu mērķi proti nodrošināt ilgspējīgu lauksaimniecību un aizsargāt dabu. Un tāpēc mēs uzskatām, ka piemērojamie noteikumi ir jāprecizē, jāvienkāršo un jāizvirza skaidras prioritātes. Mūsu ieteikumi, eh, kas tika izteikti pagātnē, joprojām ir spēkā un aktuāli. Strādājot pie likumdošanas satvara jaunajam finanšu periodam, par to runās kolēģis Mišels Kritēns. Nu, tā, tāpēc es gribu pateikt jums, jums par jūsu uzmanību un būšu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Mr. Chairman, honorable... Priekšsēdētāji, godatie deputāti, dāmas un kungi, man ir liels prieks un gods šodien runāt par uh, performances eh, revīzijām, ko mēs nesen veicām. Bet visu pirms par noteikumu izpildīšanas revīzijām. Eh, noteikumi un nosacījumi bieži vien ir ļoti sarežģīti, it īpaši, kad runa ir par investīcijām. Pašlaik investīcijas ir puse no visiem izdevumiem lauku attīstības jomā. Kontroles Uh, bieži vien ir slikti plānotas un slikti uh, organizētas. Un uh, tas ir it īpaši svarīgi, tāpēc, ka izdevumi lauka attīstības jomā ir jutīga problēma. Galvenais jautājums ir tāds, vai nauda tika iztērēta pareizi un vai Eiropas Savienības sniegtājs atbalsts sasniedz savus mērķus ekonomiski efektīvā veidā, balstoties uz vairākām revizijām, ko mēs veicām uh, attiecībā uz vairākām lauku attīstības uh, pasākumiem. Uh, jāsaka, diemžēl nē, un galvenie iemesli tam ir tās tādi, ka netiek skaidri definētas vajadzības, mērķi netiek pienācīgi noteikti. Pasākumi ir slikti mērķēti un arī uzraudzība nenotiek kā nākas. Visu pirms jāsaka, ka daudzās dalību valstīs lauku attīstības programmas nepamato skaidri vajadzības pēc izvēlētiem pasākumiem un mērķi, kas ir izvirzīti daudziem pasākumiem, ir uh, pārāk plašas uh, lauku attīstības uh, plānos. At nav skaidrs, kas būtu jāsasniedz ar izvēlētiem pasākumiem, un pēc tam, kad tiek vērtēts, tad arī sasniegtais netiek pareizi kontrolēts kritēriji, kas tiek izvirzīti, lai izvēlētos labākos projektus, kas atbilstu Eiropas Savienības prioritātēm, arī tas netiek vienmēr nodrošināts, un dalību valstis nevienmēr izšķirs starp labajiem un sliktajiem projektiem. Koncentrējoties uz budžeta uh, līdzekļu izmantošanu, Bieži vien dalībvalstis rīkojas tā, ka tas apdraud ne tikai Eiropas Savienības un dalībvalstu fondus, bet arī uh, lauksaimnieku līdzekļus. Un, visbeidzot, kā es teicu, nav labas uzraudzības par sasniegto. Uzraudzības ziņojumi nav uh, droši, uz tiem nevar vienmēr paļauties, un pārbaudes, ko veids dalību valstis. Uh, bieži vien nav labas kvalitātes, ir tīpaši, kad runa ir par ieguvumu novērtēšanu, par iztērētiem līdzekļiem. Vajadzētu skaidri noteikt, kas būtu jāsasniedz ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Un jārunā arī par to, kā būtu jāinformē jūsu komiteja, piemēram, par rezultātiem, izvērtē, kā izvērtēt tos un kā plānot nākotnes politiku. Es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem un pateicos par jūsu uzmanību. <clears throat> Nākošais runātājs Mišels Kretēns. Paldies priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Jūsu komiteja mani pirms dažiem mēnešiem uzaicināja prezentēt eh, revizijas palātas atzinumu par komisijas priekšlikumu KLP reformai jaunajam finanšu periodam. Un esmu gandarīts par iespēju atkal atrasties jūsu priekšā šodien, bet lai neatkārtotos, es analizēšu eh, eh kopienu tiesas atzinumu. Eh, ņemot vērā tās diskusijas, kas ir notikušas pēc tam un kas vēl aizvien turpinās. Revīzija palāta skatīja Eiropas Savienības lauksaimniecības budžeta darbību balstoties uz tiem mērķiem, kurus lēmēja iestādes pieraksta lauksaimniecībai. Diemžēl Mums nācās konstatēt, ka attiecībā uz tiešiem maksājumiem komisijas piedāvātais neko nesaka par šīs, eh, par šo maksājumu mērķiem, ne arī rezultātiem. Pretēji komisijas ziņotājiem un pat pieprasītājiem jaunā kopīgā lauksaimniecības politika būtībā paliks vidēja posma politika bez uh, identificējumiem rezultātiem. Realitātē šodien KLP atbilst trim lieliem mērķiem. Ir ražošanas mērķis, kas ir iestrādāts līgumos, lauksaimniecības ražošana. Otrais mērķis - atbalsts uh, individuālajam ieņēmumam lauksaimniekiem, pasvītroju vārdu individuālajam, tas arī ir norādīts līgumus, un trešais mērķis, kas ir kļuvis ļoti svarīgs, lai gan tas nav eh, īpaši ierakstīts līgumos, tā ir vides un veselības cilvēku un dzīvnieku veselības aizsargāšana. Un kā sacīja Kobīgs kungs, šī aizsardzība ir kļuvusi šodien par vienīgo attaisnojumu tiešiem maksājumiem lauksaimniekiem. Kādā veidā šie mērķi tiek ņemti vērā jaunajā KLP? Šī jautājuma skatīšana ir pati būtība atzinumam, kuru publicē revizijas palāta par jauniem likumdošanas priekšlikumiem, un, lai neizplūstu pārāk, es koncentrēšos uz diviem mērķiem - atbalsts ienāk ieņēmumam un KLP zaļināšana. Tā tad otrais un trešais mērķis no manis nosauktajiem - atbalsts ieņēmumiem. Kopumā mēs varējām konstatēt, es domāju, neapstrīdēsit, ka KLP ir sniedzis savu ieguldījumu gan Eiropas austrumos, gan rietumos lauksaimnieku ieņēmumu celšanā, bet problēma ir tā, kas tad notiek ar individuālajiem ienākumiem, kas ir norādīti līgumus citiem vārdiem sakot, kā tad ir ar tiešo maksājumu sadalīšanu starp labumu ņēmējiem. Diemžēl šeit ir jākonstatē, ka vislielākā maksājuma daļa aptuveni 80%, nonāk aptuveni 20% saņēmēju rokās, savukārt lielākā daļa saņēmēju saņem tikai nelielu maksājuma daļu. Vislielākais atbalsts nonāk pie visaugstākajiem ieņēmumiem. Mums šķiet, ka tas nebūtu tas mērķis, ko līgumu um, rakstītāji būtu gribējuši sasniegt. Un gan Eiropas austrumos, gan rietumos ir vērojama ieņēmumu koncentrācija vislielākajiem peļņas saņēmējiem, un es pats sacītu, ka koncentrācija ir vēl lielākā Eiropas austrumos nekā rietumos un tās ir tiešas sekas sistēmai, kas ekskluzīvi tiek balstīta uz apstrādātajām platībām. Likumdošanas jaunais priekšlikums nenosaka nekādu mērķi attiecībā uz maksājumu sadalīšanu. Tomēr šī punkta sakarā no manas puses būtu trīs piezīmes. Pirmkārt, mēs konstatējam, ka vairāki elementi jaunajā likumdošanā bija paredzēta, lai varētu no jauna līdzsvarot eh, atbalstu eh, individuāliem ieņēmumiem. Piemēram, atkāpšanās, pat kaut vai pakāpeniski no vēsturiskām atsaucēm varētu palīdzēt labāk līdzsvarot eh, labumu saņemšanu starp šiem labumu saņēmējiem. Tāpat arī atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem. Tāpat arī priekšlikums, ko jūsu komiteja pieņēma par papildinājumu palīdzībai uz hektāru par pirmajiem 50 hektāriem saimniecībā. Vai arī pēdējais punkts eh, papildinājums par hektāru lauksaimniekiem, kuri eh, darbojas eh, apgabalos ar dabiskiem ierobežojumiem. Visi šie ir elementi paredzēti e, maksājumu līdzsvarošanai un pārdalīšanai. Otrakārt, mēs varējām konstatēt to, ka parlaments, tātad pamatā jūsu komiteja, ir apstiprinājusi komisijas priekšlikumu noteikt griestus individuālajiem maksājumiem, kas būtu visaugstākie. Un pat, ja saskaņā ar aprēķiniem šo augsējo griestu Eh, noteikšana varētu izrādīties pat pieticīga, tomēr tas būtu solis pareizā virzienā. Taču, savukārt, nācās konstatēt, ka Eiropa padome ir ar pilnīgi atšķirīgu nostāju šajā šakarā, jo viņi vēlas padarīt augšējo robežu brīvprātīgu. Tas nozīmētu brīvprātīgi nolemt, vai valsts vēlas vai nevēlas ierobežot augšējo maksājumu. Acīm redzami šī e, padomis nostāja e, neatbilst izpratnī par vislabāko individuālo ieņēmumu sadalījumu lauksaimniekiem. Un visbeidzot, trešais līdzsvarošanas elements. Revizijas palāta konstatēja, ka arī tika ieteikts, ka maksājumi tiktu paredzēti aktīvajiem lauksaimniekiem. Šeit šis būtu angļu izteiciens aktīvie lauksaimnieki. Un īstie atbalsts īstajiem lauksaimniekiem būtu svarīgāks, un tas palīdzētu atrisināt sadalījumu problēmu. Un parlaments šajā sakarā pieņēma vienkāršāku risinājumu mūsuprāt, reālāk nekā komisijas priekšlikums piedāvājot dalībvalstīm sagatavot vārdiskus sarakstus, to personu, tām personām, kas ir izslēdzami no maksājuma saņemšanas, jo viņu aktivitātēm e, nav nekāda sakara lauksaimniecību. E, e, mēs esam minējuši šeit tādas struktūras kā lidostas, dzelzceļu uzņēmumus, pilsētu parkus, valsts administrācijas, piemēram, aizsardzības ministrija taiskaitā. Lūk, runājot pār ieņēmumiem tas būtu. Un tagad runājot par otro punktu, mēģināšu runāt īsi. KLP zaļināšana. Pirmā KLP e, pīlāra zaļināšana, kā jūs to zināsit, vēl labāk nekā as, par pļavām, par e, kultūru daudzveidību. Šajā sakarā mēs esam pauduši divus novērojumus. No vienas puses mēs tāpat kā citi, vērojam, ka šis mērķis ir spraukts, e, ir izpausts ar kādiem līdzekļiem par, e, par papildu maksājumu par hektāru, nevis ar izmēram rezultātu. Piemēram, par pastāvīgajām pļavām mērķis ir paturēt pļavu platību, bet attiecībā pret ko mēs nezinām, kāds ir izejas punkts. Kā pārbaudīt to, ka Eh, pļavas eh, platība tiek saglabāta. Vēl jau vairāk, kā to norādīja Kubika kungs, jēdziens pastāvīgai pļavai ir kļuvis aizvien neskaidrāks, tas aizvien paplašinās un tas notiek debatēm attīstoties tālāk. Runājot par daudzveidīgumu, par diversifikāciju, nav nekāda problēma ar diversifikāciju, bet mēs redzam, ka taisni rotācija uh, E, ir ar ekoloģisku interesi. Savukārt rotācija, jeb apritene, būt nav e, minēta regulas projektā. Treškārt, runājot par ekoloģiskajām rezervēm, jeb rezervātiem, šis jēdziens ir tikai paplašinājis debašu e, gaitā, un Eiropā doma februārī secināja, ka, citēju, uh, tekstu pienākums paredzēt ekoloģiskos platību ikvienā saimniecībā tieks īstenota tā, lai šīs zemes netiktu izņemtas no ra eh, ražošanas un neradītu nepamatotus zaudējumus lauksaimnieciskajā ražošanā. Un pēdējais novērojums. Vēl aizvien runājot par zaļināšanu mēs varējām konstatēt, ka zināms sapjukums ir ieviesies par pirmā pilāra zaļināšanu un par agrovides pasākumiem otrajā pilārā. Cik tālu uh, eh, agrovides uh, eh, prasības tiek ievērotas otrajā uh, pilārā, dod izmantot uh, iespēju zaļināšanas uh, Eh, sadaļu, citiem vārdiem sakot, tās pašas prakses, kas ir labvēlīgas videi, tiek atlīdzinātas divkārt, pirmoreiz pirmā pilāra, otrreiz otrā pilāra ietvaros. Un šeit revizijas palāta šo e, apjukuma risku jau kritizēja un aicināja precīzi noteikt ekoloģisko prasību līmeni no vienas puses. E, tām darbībām, kas attiecināmas un pieprasītas no visiem un uz ko attiecas pamatatlīdzība, un no otras puses brīvprātīgās prakses, kas ir prasīgākas, kas eh, tiek iestenotas eh, prioritārās jomās un šeit būtu nepieciešami specifiski maksājumi otrā pilāra ietvaros. Diemžēl, kā jau es sacīju, ar jauno e, regulējumu mēs esam tādā situācijā, kur ir apjukums, kurš veidojas starp pirmo un otrā pilāra maksājumiem. Un ar to no manas puses viss paldies. Bene, credo, ka... Jā, paldies. Es domāju, ka Jūsu teiktais, eh, ko mēs uzklausījām, eh, radīs arī jautājums. Mums šeit ir daži referenti, kas ir zālē, un dažos jautājumos viņi noteikti kaut ko varētu vēl pateikt. Šis pēdējais punkts, ko jūs pieminējāt, šis dubultais finansējums. Un tad došu attiecīgajā secībā vārdu Vispirms Egņo kungs un pēc tam Sikerska kungs. Paldies! Es neapskaužu revidentus, jo viņiem ir jādefinē, kas tad ir pļavas. Un uh, kaut kad, uh, kad ierodoties uh, kādā lauksēmniecībā, viņam varbūt parāda pļavu, bet īsnībā tas ir ezers, tā ir peļķe. Uh, Tā man arī manā saimniecībā, ka tās nav pastāvīgās pļavas, bieži vien tās ir vienkārši uh, aplūdeņotas pļavas. Un uh, varbūt citā valstī viņam parādīs uh, uh, izkaltušu, izdegušu lauku, un tad viņam būs jāsaka, šī arī nav pastāvīga pļava, kaut gan lauksaimnieks apgalvos, ka tā ir. Un uh, mums ir parki, piemēram, Lielbritānijā, ja ir 20 akaru. Uh, lauks un tur ir eh, koks, tad, protams, tas ir lauks, bet tā kā eh, tad, kad eh, koku daudzums pieauga, kad tad tā kļūst par meža zemi. Un uh, koki arī ganībām ir svarīgi, jo tad lopiem ir ēna ganībās. Um, un šie Eh, koki bieži vien dod arī, piemēram, ja tie ir ozola zīles, eh, ko dzīvnieki var ēst, eh, lauksaimniecībā tie var būt svarīgi, bet kad tad šī pļāva ar kokiem kļūst par meža zemi? Un kad tad uh, revidents var viņām sist uz pleca un teikt, atvainojiet, tas tomēr ir mežs? Jūs minējāt uh, kādu problēmu, uh, ka. Uh, ja, Tātad, ka ievazājās dažādi augi pļavās, eh, bet ir aizliegti dažādi pesticīdi, lai to apkarotu. Un visbeidzot, aktīvais lauksaimnieks. Kas eh, patiesībā ir jūsu definīcija par eh, zemes īpašnieku un nomnieku? Un vai revidents varēs tiešām apskatīt visus dokumentus? Uh, un uh, cilvēks ir uh, uh, varbūt investējis, uh, un vai to var tā konstatēt, jo tagad uh, zemes īpašnieki saņem vienkārši šos maksājumus un neuzņems nekādus riskus. Paldies! Sikerīski Megīnes. Paldies, uh, Sikerskungs, pēc tam Magīnes skundze. Jest to nam powszechnie wiadomo, że są pewne. Jā, paldies. Es domāju, ka visi apzinās, ka uh, KLP nav perfekta. Kopējā lauksaimniecības politika nav perfekta. Es domāju, ka mēs visi varam būt viensprātis, ka tas ir eh, sektora īpatnību dēļ. Lauksaimniecības sektors ir atkarīgs no dabas un klimata apstākļiem, ir liela daudzveidība, Tā pašā laikā šī daudzveidība ir arī pozitīva lieta kopējā lauksaimniecības politikā. Tātad es domāju, ka jūs varbūt uh, ejat nedaudz par tālu. Jā, ir tā, ka definīcijas ir jākonkretizē, eh, lai eh, saimniecības tās varētu piemērot. Un tomēr tad, kad es eh, dzirdu, ka tiek teikts, ka ka nav konkrēti uh, saprotams, kam tiek sniegta nauda, tad es tomēr nespēju tam tā noticēt. Tiek uh, prezentēti priekšlikumi, analizēti. Uh, Es eh, esmu runājis ar eh, lauksaimniekiem. Un bieži vien nav tā, ka uh, lauksaimnieki aktīvi nenodarbojas ar lauksaimniecību, bet ir drīzāk daudzveidības jautājumi, kā, tāpat kā citās ekonomikas jomās. pastāv problēmas, un mums ir eh, jāparūpējas, lai mēs nevērstos pret eh, lauksaimniecību un lauka attīstību. Uzklausot eh, jūs, uzklausot jūs teikto, jūs teicāt, ka uh, ir daudzi, kas uh, cenšas uh, kaut ko apkrāpt, bet uh, tas taču nav tik izplatīts. Uh, tā kā jūs domājat, tie ir varbūt atsevišķi gadījumi. Jūs runājāt par ieņēmumiem, par konkurētspēju, par konkurenci, par vides un veselības aizsardzību. Es eh, saprotu, ka lielākā daļa līdzekļu nonāk pie tiem, kam ir eh, lielākie ieņēmumi, bet mēs jau runājam par eh, konkurenci. Uh, Mēs vēlamies nodrošināt, lai uh, katrs hektārs būtu konkurētspējīgs un uh, ražīgs. Vienalga, vai to apsaimnieko liels uzņēmums, kam ir simtiem hektāru, vai neliels uh, lauksaimniecības uzņēmums. Jūs šeit ieradāties, lai sniegtu mums prezentāciju. Un um, mēs uzklausījām jūsu ziņojumu un jūsu analīzi. Un uh, varbūt uh, jūs uh, pietiekam taisnīgi neizteicāties par uh, KLP. KLP nāk par labu visiem patērētājiem, videi, un uh, varbūt arī lauksaimniekam, pat ne tik lielā mērā kā citiem. Paldies, tagad Magines skundze un pēc tam Vojčukaus kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ja es drīkstu, es varbūt atsaukšos uz Sikērska kungu komentāriem par lauku attīstību. Uh, man ir arī detalizētā komentāra par citiem jautājumiem, kas tika pieminēti. Es domāju, ka mums ir jābūt šeit ļoti skaidriem. Lauku attīstība ir sarežģīta politika, lai analizētu tās ietekmi. Uh, ir varbūt tāda apmācības un citi projekti, uh, ir eh, grūti tad panākt tādus rezultātus, ko auditori varētu izvērtēt, revidenti. Es neesmu pārliecināta, ka tas, kā jūs prezentējāt, eh, jūs rezultāts ir atbilstošs šai politikai. Un arī, ja uh, Tas ir tas virziens, kurā daži gribētu KLP, lai attīstās eh, lauka attīstības schēma virzienā. Mums jābūt eh, ļoti skaidriem par to, kāds tad ir auditoru viedoklis par eh, lauka attīstību. Bet es atstāšu šo jomu to kolēģu ziņā, kas strādā tieši pie lauka attīstības politikas. Pavisam tāds vispārīgs komentārs. Sikerska kungs teica, uh, ka uh, lauksaimniecības politika nav perfekta, un es domāju, ka arī neviena cita lieta nav perfekta. Es uh, augstu vērtēju jūsu komentārus, bet es uh, tomēr redzu arī tādas pretrunas jūsu atšķirīgajās prezentācijās, gan uh, analizējot pagātnes politiku, gan jūsu uh, nākotnes interpretācijās. Analizējot politiku, ir svarīgi izskaidrot tās vēsturi. Piemēram, jūs teicāt, ka 80% maksājumu uh, nonāk ļoti maz saņēmēju uh, rokās, un tas ir tāpēc, ka šī politika ir piesaistīta ražošanai, un tas ir jāsaprot. Es saprotu, saprotu to tā, ka um, naudu saņem tie, kam ir lielāki ieņēkumi, bet es gribētu teikt, ka uh, tiešie maksājumi ir ļoti būtiska daļa daudziem lauksaimniekiem, un bez šiem maksājumiem daudziem vispār nebūtu ieņēmumu, un es gribētu uzklausīt revizijas palātas uh, interpretāciju par tiešo maksājumu lomu uh, ieņēmumu atbalstā. Un, manuprāt, jūs prezentācijā neizteicāties pietiekami skaidri, varbūt es to nepareizi saprotu, bet jūs varbūt varētu paskaidrot. Es tiešām esmu nobažījusies par šo te ideju, ka mēs izskaisām naudu visiem, lai visi saņem vienu vienotu summu un nesaprotot, kāpēc. Tāpēc, ka uh, lauksaimniecību ieņēmumu uh, E, un teritoriālais līdzsvars un ražīgums ir trīs e, KLP mērķi. Mums ir jāsalāgo tie visi. Mans jautājums ir, vai jūs esat izpētījuši Vācijas modeli, kas ir e, uz zemi balstīta reģionāla sistēma, balstoties uz KLP mērķiem, vai ir atsevišķi ziņojums par to, jo tas būtu noderīgi? Otrs jautājums. Tad, kad mēs pārējām uz politiku, kas uh, sāk veidoties par tādu plakanu sistēmu uh, eh, atbalstu uz hektāru, manuprāt, mēs uh, nonāksim pie tieši pašas problēmas, ko jūs minējāt, ka lielie zemju īpašnieki saņems lielākos līdzekļus. Lūdzu, komentējiet to. Mēs tā tad neatkāpsimies no problēmas, to neatrisināsim, bet tieši iesim tai tuvāk. Uh, Jūs izvērtējāt priekšlikums, par kuriem mēs balsojām. Man tas ļoti interesēja, ko jūs par to teicāt un par tām problēmām, ko jūs esat izvērtējuši par uh, saņemšanas tiesībām, par sastarpēju atbilstību. Jūs teicāt, ka nav bijusi vienkāršošana. Man dažkārt uh, ir jautājums, vai vispār var vienkāršot sastarpējās atbilstības noteikumus. Uh, Es ceru, ka var. Varbūt jūs varētu mums pateikt, kā, ja jūs uh, to tik bieži esat pētījuši. Varbūt jūsu nākamajā ziņojumā vajadzētu pateikt, kā vienkāršot šos noteikumus. Manuprāt, esmu par to jau agrāk teikusi. Jūsu loma ir kritizēt un revidēt, bet varbūt uh, jūs uh, varētu piedāvāt, kāda varētu būt labāka politika, un kamēr tas nav, jūs komentāri ir vērtīgi, bet tie mums nedod iespēju virzīties uz priekšu. Jūs runājāt, ka ir um, šis ekoloģizācijas uh, samulsums, ka tur nav skaidrības par šiem uh, dubultiem maksājumiem. Jā, šis rezultāts tiešām ir mulsinošs, arī runājot par parlamentu balsojumu Un tomēr es domāju, ka šeit arī ir zinām skaidrība, jo otrajā pīlārā ir uh, pamatlīnija, kas ir virs ekoloģizācijas un uh, lauksēmnieki, uh, kas ir virs šīs uh, robežas, jau ir uh, pietiekami ekoloģiski. Un es šeit neredzu nekādus konfliktus. Uh, konflikts starp to, ka saņem uh, atbalstu par lauka attīstību un ekoloģizācijas. Redz, ka jūs uh, grimas strādāt, pats ir uzvecis. Uh, Mums ir eh, pārāk daudz revīzijas un pārāk maz analīzes, eh, analizējot, ko mēs šeit cenšamies sasniegt. Mēs cenšamies sasniegt rezultātus un nevis iekļūt avīšu virsrakstos. Es domāju, ka ja mēs vēlamies, lai lauksaimnieki ievieš ekoloģizācijas pasākumus savā praksē, tad mums ir jāstrādā kopā ar viņiem un jāiedrošina viņu to darīt. Un ja jūs to definējat kā dubult maksājumu, tad uh, es esmu tīri apmierināta ar šādu uh, sistēmu, jo mēs, es esmu interesēta rezultātos, un mums ir jāstrādā gan ar pirmo, gan ar otro pilvāru, piesaistot Eiropas inovācijas partnerības, lai lauksaimnieki saprastu, cik vērtīgi tas ir viņu uh, lauksaimniecībā, viņu darbā šie vidas pasākumi. Es uh, domāju, ka uh, Tad, kad lauksaimniekiem saka, kas viņiem jādara, vai es, vai revidenti, vai komisija viņiem to saka, runājot par viņu lauksaimniecības praksi, tad mēs saskaramies ar pretestību. Tātad no politikas viedokļa mūsu darbs ir savādāks nekā jūsējais. Ja mēs vēlamies uzlabot uh, ilgtspējību lauksaimniecībā, gan uh, vides, gan ieņēmumu kontekstā. Tad mums jāstādā kopā ar lauksaimniekiem, lai viņi pieņemtu prakses, kas mūsuprāt ir vērtīgs, piemēram, par uh, um, daudzveidību. Um, piemēram, lauksaimnieks saprot, kas ir augstsaka, un viņi iet šajā virzienā par ekoloģisko um, šo zemi. Daži grib, lai 10% zemes tiktu uh, re rezervēti ekoloģizācijas pasākumiem. Uh, um, tas ir sarežģīts jautājums, jo neviens negrib, lai pārtiks cenas augtu. No otras puses, ja mums ir uh, ekoloģiskā fokusa zona, šī ideja, uh, kas uh, dara pievilcīgu ekoloģizāciju lauksaimniekiem, tad uh, tas labāk tiek ieviests, un tāpēc parlaments atbalstīja šo pakāpenisko procesu, lai to sasniegtu. Protams, ir jāpārskata, kādas būs sekas Un pēdējais punkts, um, man ir zināmas bāžas, jūs par to runājāt, Kretāna kungs, bet uh, ne, runājāt par to daudz, tie ir maksājumi, kas ir piesaistīti zemē. Uh, Vairāk komentāri par tiešmaksājumiem bija, ka vienīgais attaisnojums ir uh, dzīvnieku labturību un vides aspektu šiem maksājumiem. Uh, Uh, daudzi lauksaimnieki um, balstās lielā mērā uz uh, šiem maksājumiem, lai saņemtu ieņēmumus, kas ir uh, daudz biet lielāki nekā citiem cilvēkiem, piemēram, uh, lielopu gaļas ražošanā uh, šie tiešie maksājumi ļoti svarīgi, jo bez tiem nebūtu šīs gaļas ražošanas. Tātad par šiem komentāriem. Uh, cenšoties uh, reformēt KLP, mums vajadzētu atcerēties, uh, ka bieži vien avīžu virsraksti neko labu nedod mūsu darbā, uh, ko mēs veicam šeit, ka komiteja es atbalstu jūsu iesaisti, bet jūs nesat tieši ievēlēti. Mēs saskaramies ar šiem pārmetumiem un kritiku, un priekšādā, ja jūs man sapratīsiet, uh, daudzi uh, um, man saka, ka nākamajās vēlēšanās man uh, pirms vēlēšanām varbūt kritizēs par to, ko es daru šeit, bet es uzklausu savus vēlētājus, eh, gan lauksaimniekus, gan vidas pārstāvjus, un eh, ko mēs šeit cenšamies darīt, ir vissarežģītākā KLP eh, reforma, jo mēs esam atsaistījuši maksājumus, un mēs vēlamies tomēr panākt ražošanu, mēs vēlamies, lai nauda tiktu labi izlietot, kaut gan tās būs mazāk, mēs vēlamies vidas ilgtspējību, bet mēs samazinām budžetu, tātad tā ir tā politiskā realitāte, ar kuru mēs mēs saskaramies. Un es gribētu uh, saņemt ziņojumu no revīzijas palātas par uh, zemē piesaistītiem maksājumiem tajās valstīs, kas ir pieņēmuši šo maksājumu sistēmu par hektāru. Un tur ir uh, ražošanas uh, aspekts, zemes vērtības un zemes nomas cenas aspekts, jo es esmu nobažījusies par to, ka ja mēs piesaistīsim maksājumus zemē, tad mēs vienkārši paaugstināsim ražošanas izmaksas un nauda tiks vērsta uz zemes īpašniekiem, kas nevienmēr būs aktīvi lauksēmnieki. Tātad man šie šķiet būtiski izaicinājumi. Uh, runājot par politikas orientāciju, kad es lasu revidentu ziņojumus, eh, man vēl grūtāk ir rast pareizo atbildi, bet, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, ka mums ir šī viedokļa apmaiņa, lai raudzītos, kā mēs varam panākt progresu, jo eh, kritika ir tikai kritika, tā nenorāda, kā darīt labāk, un tāpēc, eh, tad, kad jūs sakāt, ka ir jāvienkāršo at savstarpējās atbilstības noteikumi, tad lūdzu parādiet, kā, dotiet mums idejas, kā to darīt. Grazie, Marija, de ora vašu. Paldies. Sikertska kungs tagad lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni... Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es mm, e, iešu iepriekšējo runātāju pēdās. Diskusija ir ļoti interesanta. Un būtu prieks to turpināt, taču esmu pārsteigts par to, kā notiek šī diskusija ar tiesu palātu. Es eh, ar, ar eh, revīzijas palātu, es pats savulaik strādāju Polijas revīzijas palātā. Un Nacionālajās revīzijas palātās eh, likums ir lielais Ķīnas mūris, kurš pastāv starp eh, šīm revīzijas palādām un politiku. Var būt politiski secinājumi un slēdzieni, bet tiem ir jābūt cieši saistītiem ar kontrols rezultātiem. Revīziju palātas nav politisko debašu dalībnieki attiecībā uz risinājumiem, kas ir jāpiemēro nākotnē. Tas, ko mēs dzirdējām šodien, e, jau izkļūst ārpus revīziju palātu tī, eh, kompetences. Es drīzāk gribētu dzirdēt uh, slēdzienus par kontroli, taču man šķiet, ka šie secinājumi, kas izskanēja te, uh, neietilpst Eiropas uh, revīziju palātas kontrolas ietvaros. Mēs analizējam šos rezultātus tiesa. Un, manuprāt, šeit nav runa par nopietniem pārkāpumiem. Ja var ticēt šo kontroļu rezultātiem atšķirībā no, um, no lielajiem um, maksājumiem struktūra fondu sakarā. Lauks KLP Izdevumi ir ierobežoti, procedūras ir noteiktas precīzā veidā, Es pats esmu referents ziņojuma par Eiropas Savienības finanšu interesēm 2011. gadam, bet šeit ir runa par 77 miljoniem varbūt visā Eiropas Savienības mērogā. KLP gadījumā ir runa par, par maziem pārkāpumiem. Un mērogs eh, tai eh, eh, summām, kas ir atvēlēts KLP ietvaros, ir 40% no Eiropas Savienības budžeta, un man šķiet, ka tīri proporcionāli runājot, šādu pārkāpumu mērogs nav visai liels. Atcaucoties uz Kretēna kunga sacīto, ka vienīgais uh, attaisnojums tiešajiem maksājumiem ir vidas aizsardzība. Nē, tā viss nav. Tas ir pārtikas drošums, kas ir pamatojums tiešajiem maksājumiem, jo polijas lauksaimniecība nespēja izdzīvot bez tiešmaksājumiem, apzinoties to, ka mūsu vislielākie konkurenti pasaulē ir tiek ievērojami subsidēti. Tāpat arī neaizmirsīsim to, ka mēs atbalstām mūsu lauksaimniekus, lai mēs varētu Eiropā ēst Eiropas maizi un nevis to pirkt citur, citās valstīs, citos tirgos, bez pienācīgās drošības un maksājot ļoti dārgi revizijas palātai būtu jāpiedalās šajās debatēs un jāsniedz savus devums, bet nevis prezentējot eh, publiskus eh, atzinumus. Eh. Laina kungs, paldies, paldies revizijas palātas pārstāvjiem par ievadrunām. Man ir vairāki jautājumi. Daži no tiem pārklāsies jau ar jau uzdotajiem. Jāsaka, viena no tēmām, par kuru vajadzētu runāt, un būtiskais konflikts KLP pamatos ir tas, ka daži uzskata, ka šie maksājumi ir paredzēti uh, ienākumu nodrošināšanai, un uh, citi uh, tad vēlas pārbaudīt, kam vajadzīgi šie maksājumi un kam nē. Citi atkal vēlas tādu vispārīgu maksājumu, visiem vienādu. Un mēs redzam, ka daudzi lauksaimnieki pāriet uz jaunu e, risinājumu. Tagad tiek piedāvāts valsts atbalsts e, precēm, kas ir visas valsts interesē. Katrā gadījumā mums jāru, jārūpējas par to, lai līdzekļi tiktu iztērēti mērķtiecīgi un arī nestu reālu labumu. Protams, mums jāpabeidz darbs pie likumdošanas, un jums ir taisnība ierosinot, ka uh, laika posmā līdz 2001. gadam, kad tika maksāts par ražošanu, tad grūti tagad pamatot šīs sistēmas turpināšanu. Tagad mums priekšā ir citi izaicinājumi nekā toreiz. Piemēram, maksājumi, kas balstīti uz zemes platībām, ir jauns risinājums, bet eh, var gadīties arī tā, ka jūs atbalstāt lielu lauksaimnieku. Uh, Un nevienmēr tas ir tas, kas ražo preces, kas ir nepieciešamas visai sabiedrībai. Katrā gadījumā mums ir jāizpēta situācija. Lielbritānijā un Vācijā ir vēsturiski maksājumi, ir vēsturiska sistēma, kas būtu jāizvērtē pamatīgāk. Protams, mēs zinām, ka daudzi iebilst pret sistēmas izmaiņām. Runājot par aktīvajiem lauksemniekiem. Ņemot vērā tos pasākumus, kas tiek piedāvāti, pasākumus, ko dalībvalstis var izmantot, lai noteikt, kas ir aktīvs, kas nav aktīvs lauksemnieks. Un ņemot vērā šos jaunus instrumentus, eh, vai tad tiešām tie palīdzēs nodrošināt, ka maksājumi nonāks pie tiem, kas tik tiešām ražo lauksaimniecības preces? Nezinu, vai šie instrumenti palīdzēs mums sistēmu uzlabot. Mums ir jāpariet arī no tiešiem maksājumiem vairāk uz lauku attīstību. Tas atspoguļojas arī likumdošanā, Un mēs redzam tagad, ka lauku attīstība tiek iekļauta kopējā strateģiskajā ietvarā. Tur ir dažādu veidu indikatori, un dalību valstīm ir jāinformē komisija par to, kā šīs normas tiek īstenotas. Ļoti grūti ir jau tagad uh, noteikt, kā tiek veikti uh, uh, maksājumi, tad input maksājumi, uh, bet, bet kā tad izmērīt rezultātus? Mēs Luksemburgā par to diskutējām, un viens no jūsu kolēģiem uh, runāja par to, ka tas palielinās administratīvo slogu par 40%. Es gribētu zināt, vai jūs joprojām tā domājat, un vai nevajadzētu komisijai atteikties no uh, Uh, šo maksājumu mērīšanas un kontrolēšanas un vairāk kontro, uh, koncentrēties uz rezultātiem. Jo pašlaik tik tiešām mēs pārvaldām šīs iemaksas input pusi un varbūt varētu šo kapacitāti izmantot, uh, lai kontrolētu rezultātus. Ja, paldies priekšsādātāji. Ļoti labi, ka notiek šī sanāksme, tāpēc, ka mums ir iespēja uh, aprunāties ar uh, kolēģiem no revīzijas palātas un uh, novērst arī, uh, zinām, tādu izmisumu, kas varētu vēlāk izvērsties deviņ, kopš 99. gada situācija ir krasi mainījusies. Tagad aptuveni 150 lauksaimnieki manā vēlēšanas apcirknī nedot man mieru, un viņi grib zināt, ko mēs darām un kā mūsu pieņemtie pasākumi viņus ietekmēs. Tad nevar pateikt, ka es neiesaistīšos tur vai tur. Bet es ļoti labi varu saprast jūsu argumentāciju, kad jūs runājat par lauku attīstību. Es redzu, kādas programmas tiek attīstītas pie mums, un tik tiešām nevienmēr pareizi nauda tiek tērēta. Noteikti varētu to izdarīt labāk un mērķtiecīgāk. Tā ir problēma, ar kuru mums jācīnās. Ir daudzas uh, problēmas, daudzas grūtības, un mēs uh, Um, vēlamies tagad risinājumu, kas derētu visiem, katram reģionam, uh, bet diez vai tas strādās, jo problēmas ir dažādas un mums ar risinājumi problēmām jāpielāgo. Tālāk par interpretāciju. Vairākos reģionos uh, mēs saskaramies ar interešu konfliktiem, ar to, ka definīcijas tiek interpretētas dažādi un mainās atbalstiesīgums. Es gribētu lielāku elastību. Pilnīgi jaunā joma ir otrais pilārs un ekoloģizēšanas arguments. Un par to, ka ekoloģizēšana, jeb zaļināšana jāpaliek otrajā pilārā, nevis jātiek pārnestē uz pirmo pilāru. Un nezinu, kas nozīmē īsti, kas ir kas, kas pārsniedz uh, tādus un tādus rādītājus. Kas pārsniedz pirmā pilāra rādītājus un kāpēc tad kaut kādā brīdī ekoloģizēšana jā, jāievieto otrajā pilārā? To grūti saprast. Un mēs te esam iestrēguši. Un domāju, ka priekšā mums ir vēl vairāk problēmu. Grūti interpretēt, vai uh, kāds reģions rīkojas pareizi, eh, vai šāda rīcība ir pareiza vai nepareiza. Reformu procesā visi runā par birokrātijas mazināšanu, bet jāsaka ļoti tieši, kā es eh, to saprotu. Un tas, ko mēs redzam, Mēs nevaram vienoties par šīm problēmām, mēs nevaram finalizēt uh, likumdošanu, padome arī cīkstās ar šīm problēmām. Drīz sāksies trialogs, mēs centīsimies atrast kaut kādu risinājumu, bet es esmu tik tiešām nobežījies par to, kā mēs aizsargāsim lauku kopienas, kā mēs nodrošināsim to izdzīvošanu. Manā reģionā Tur, kur es dzīvoju, tagad ir arvien mazāk un mazāk lauksaimnieku, kas nodarbojas tikai ar lauksaimniecību. Daudzi nodarbojas ar lauksaimniecību kā um, papildu uh, ienākuma avotu. Un mēs nevēlēmies taču, lai visi iedzīvotāji no lauku uh, ciemiem pārvi, pār, Uh, vāktos uz lielpilsētām. Reizēm mēs cenšamies lauksaimniecības politiku izmantot, lai papildinātu sociālo politiku dažos lauku reģionos. Bet varbūt vajadzētu rīkoties savādāk. Šīs reformas laikā diez vai tas izdosies, bet nākotnē vajadzētu pie tā tiek, pēc tā tiekties. Un visa šī ekoloģizēšana, jautājums par pirmo vai otro pilāru. Neviens, protams, nevēlas dubult maksājumus un dubulto finansējumu. Un arī uh, prese ļoti aktīvi pievēršas šai problēmai. Um, viņi arī apgalvo, ka jaunajā reformā ir uh, paredzēts dubultais finansējums. Trialogā mēs uh, vēlamies izvairīties no dubultfinansējuma. Un man būtu interesanti uzzināt, tad, ko jūs domājat par šo problēmu. Tad maksājums platībai līdz 50 hektāriem un tad pāri 50 hektāriem, vai tas būtu dubultfinansējums? Kā to interpretēt? Man būtu ļoti noderīgi uzzināt, ko jūs par to domājat, jo, manuprāt, tā ir visai nopietna problēma. Un pie mums man arī jau jautā, vai jūs atbalstāt dubulto finansējumu. Es to neatbalstu. Bet es uzskatu, ka pašlaik tie lauksaimnieki, kas ir iesaistīti ļoti labos uh, ekoloģizēšanas plānos, viņi zaudēs finansējumu. Viņi var to zaudēt jaunās reformas rezultātā. Un, uh, uh varbūt jūs varētu tiešām ņemt vērā uh, Tās reālās problēmas, ar kurām mēs saskarāmies vēlēšanu iecirkņos, es gribētu uh, pateikt saviem vēlētājiem, ka lūk, es tikos ar revizijas palātas pārstāvjiem, un varbūt mums izdosies viņus pārliecināt, ka nevar sēdēt Luksemburgā un pateikt cilvēkiem kaut kur pavisam citur Eiropā, ka viņi nerīkojas pareizi. Un nevar to teikt cilvēkiem Francijā vai kur citur, jo mēs savādāk interpretējam noteikumus, uh, mūsu apstākļi ir savādāki. Un mēs necenšamies sistēmu piekrāpt. Vairākums lauksaimnieku dara visu iespējamo, lai izdzīvotu un uh, lai padarītu nākotni labāku visiem. Paldies, Džim, Mārtiņ un pēc tam Lūži. Paldies! Tika pieminēti jau ļoti daudzi jautājumi. Un jūsu priekšlikums turpināt regulāro dialogu ir tik tiešām ļoti labs un saprātīgs. Domāju, ka šo dialogu vai, varētu rīkot arī ar lauksaimniecības padomi, jo ne tikai parlamentam uh, vajadzētu pastāstīt par jūsu darbu. Mēs esam vienmēr gatavi dialogam. Jūsu pieminētās tēmas arī mums ir ļoti svarīgas arī iepriekšējās sarunās ar padomi. Piemēram, aktīvais lauksaimnieks. Jā, tik tiešām beigu beigās tika sanā, panākts diezgan vājš kompromiss. Vācijā, bet arī citās dalību valstīs. Mēs pašlaik uh, piedzīvojam, ka ir daudz lauksaimnieku, kam lauksaimniecība nav gat, galvenais ienākuma avots. Bet bez atbalsta viņi vispār nevarētu nodarboties ar lauksaimniecību. Un tāpēc uh, drīzāk vajadzētu uh, maksājumus padarīt atkarīgus uh, no ieņēmumiem, bet tad mēs riskējam izslēgt mazākus uzņēmumiem. Un tad jūs runājat par uh, labiem vai sliktiem rezultātiem, bet kā tad ir ar spekulatīviem uzņēmumiem, kas sāk lauksaimniecisko darbību, iepērk milzīgas platības, uh, bet tomēr nav lauksaimnieki tiešajā nozīmē. Būtu ļoti labi, ja jūs varētu uz šādiem jautājumiem atbildēt. Vēl kāda problēma ir saistīta ar uh, ganību uh, un pļāvu definīciju. Mēs uh, teicām, ka pastāvīgās ganības ir varbūt labāks uh, risinājums nekā uh, zālājs vai kaut kā citāk. Citādāk, jo nevienmēr runa ir par zāli. Dažos reģionos zāle vasarā vienkārši izdeg. Piemēram, Austrijā eh, ciemojoties, mēs piedzīvojām, ka Dienvidu Tirolā kalnos, eh, kur ir kalnu ganības, tik tiešām ir ļoti grūti izmērīt platību ap katru akmeni, ap katru koku. Kalnu reģionos tas vienkārši nav iespējams. Bet mēs, protams, vēlamies, lai lauksaimnieki tur turpinātu savu darbību, jo tas nes labumu arī videi. Vācijā, piemēram, mums ir lielas problēmas ar uh, platībām, kur tiek ganīti lopi, un šīs platības vairs netiek atzītas par um, ekoloģiskajām buferzonām. Arī ar šādām problēmām mums jānodarbojās diendienā jo reizēm risinājums šķiet pareizs, bet kad jūs papētīsiet detaļas, tad situācija ir pavisam savādāka. Tad jūs teicāt, ka alkoholizēšanai nevajadzētu būt otrajā pilārā. Es domāju, ka vajadzētu uh, vairāku uzsvaru likt uz temētiem pasākumiem, bet svarīga ir arī izvērtēšana. Tad, piemēram, ja programma ir veltīta vides aizsardzībai, tad nevajadzētu pēc pāris gadiem jau pārbaudīt, vai tas uzlabojas vides situāciju, vai ir vairāk putnu vai kaut kas tam līdzīgs, jo ar pāris gadiem te nepietiek. Un 150 eiro par hektāru arī ir diezgan maza summa, lai varētu kaut ko daudz paveikt. Varbūt uh, tikai kaut kādu papildu labumu varētu ar šo finansējumu nodrošināt. Papildus vidas aizsardzības politikai. Tad par KLP mērķiem. Tas ir politisks jautājums, kas mums būs jau jāuzdod beigās. Pašlaik mums ir trīs līdzvērtīgi mērķi, un beigu beigās vajadzēs tomēr uh, lūkoties, kā šie mērķi tiek sasniegti. To sasniegšana ir atkarīga arī no dalību valstīm, kur to izvērtēšana uh, notiek. Ir valstis, kur ir daudz mazu lauksaimnieku, un tur ir vēl lielāks nelīdzsvars sadalot maksājumus. Tur šo jauno platības pieju vispār nevarētu piemērot, ja tad būtu trīskaršais maksājums. Un tāpēc mēs arī teicām, ka nepieciešami kaut kādi griesti, kaut kāds ierobežojums, kas tiešām būtu attaisnots, bet šī diskusija tik tiešām ir politiskās dabas. Un tad jūs pieminējāt uh, kontroles standartus dažādās valstīs. Vai var pateikt, ka kontroles standarti ir ļoti atšķirīgi? Vai mums ir kopēja kontroles sistēma? Vai varbūt tomēr atšķirības ir tik lielas, ka vispirms vajadzīga zināma harmonizācija, lai kontrolas iestādes rīkotos saskaņā ar vienotiem standartiem? Paldies! Paldies, Lūīši, pēc tam Pēters. Bem, eu queria agradecer as opiniões. Es gribēju pateikties par paustiem viedokļiem. Un ar prieku uzklausīju visas atsevišķiem viedokļiem piekrītu, citiem ne, bet šīs ir politiskas debates. Un viedokļa apmaiņas starp kolēģiem deputātiem. Katrā ziņā No daudziem viedokļiem izskanēja spēcīga politiska nokrās, kas varētu palīdzēt eh, pieņemt labāku likumdošanas viedokli, taču esmu mazliet apjucis, jo mana izpratne pār šiem jautājumiem ir tāda, ka eh, ministru padome, likumdevēji pieņem likumus un revīzija palāta seko šo uh, likumu uh, ievērošanai. Savukārt man šķiet, ka atsevišķos gadījumos uh, tribunāls pauž viedokļus, kas pārsniedz to viedokli. Var pienākt diena, ka es sāku izteikties par to, kā darbojas revīzija palāta un kā es. Uh, un kā es sāku tiesnešiem, kā labāk, eh, kā labāk eh, lemt tiesu, varbūt, ka tā nav mana kompetence. Jā, paldies par šo diskusiju, bet uh, es uh, domāju, ka tad, kad, ja mums ir intensīvs dialogs ar revizijas palātu, es arī piedaru pie tiem, kuri um, pozitīvi uztver kritikas esamību, jo bieži vien mēs savā sulāte tā vārāmies un uh, sabiedrības uh, akceptants arī ir jāņem vērā. Un tāpēc uh, es uh, revīzijas palātas lomu redzu uh, tā, ka viņi ar vienu aci skatās uz to, ko sabiedrība var pieņemt, un tad mums par to ziņo. Tātad, bet godīgi un taisnīgi jārunā. Un tā mēs varam sanākt, panākt labāks rezultāts. Tātad Es domāju, ka lauksaimniecības politika ir arī drošības politika, jo ir taču runa arī par pārtiks apgādi, un to es gribu arī atklāt teikt, ka šai drošības politikai ir zināma cena, vai arī mēs atsakāmies no šī mērķa. Tā ir sabiedrības debata, ja mums tas vairs nav vajadzīgs, par to varam runāt, bet es eh, to vienkārši tā izprotu. Un tagad par tiešiem maksājumiem komentārs. Uh, jau kopš 92. gada to visu sekram, visam sekoju, un es to saprotu tā, ka ar tiešiem maksājumiem, ar atsaistīšanu un atbilst, savstarpējo atbilstību mēs esam, mēs vēlamies eh, panākt eh, lauksaimnieku kā uzņēmē darbības darbību. Bet, ja mēs paraugāmies eh, tātad arī uz apgādi, uh, tad jānodrošina cilvēku apgāda ar pārtiku, bet ja mēs runājam par ekonomiku, tad lauksaimniekiem pašiem jāatstāja viņu ziņā e, izvēle, ko viņi ražo un to ražojumu arī īstenošanu tirgu, jo tādējādi mēs varam panākt, ka uh, tiek ražot tie produkti, kas ir vajadzīgi, tās cenas, kas ir tirgu, arī nosaka šo izvēli un uh, um, ja to visu mēs tā analizējam un tam sekojam, tur ir dažādas tabulas, tad tas ir, zināmā, mērā arī izdevies. Pirmajā pīlārā eh, izdevumi ir samazināti kopš 92. gada. Varbūt uh, tur es būtu gribējis nelielu komplimentu no revizijas palādes uh, par prieku par to, ka šī politika ir izdevusies. Bet mums, manuprāt, vajadzētu tā arī turpināt. Otrā piezīme. Tur es esmu nedaudz uh, saērcināts, jo es esmu no uh, um, reģiona, kur ir tāda liela uzņēmuma un tiek teikts, ka 80% naudas nonāk 20% uzņēmuma rokās. Nu, tad uh, es varu gandrīz uzdot to pašu jautājumu. Ja uh, kādam tas nepatīk, uh, nu, es varētu teikt, ka ja. Uh, kāds atbilst savstarpējas atbilstības noteikumiem, un viņam ir 10 hektāri, tad viņš saņem naudu par 10 hektāriem, tiekam 100 hektāri, tas saņem par 100 hektāriem. Nu, tur varētu tā vienkārši to teikt. Bet uh, jautājums, kā tad jūs gribat uz to reaģēt? Mēs varam statistiski uzreiz uzlabot situāciju, pasakot, ka visi um, uzņēmumi līdz 5000 hektāriem saņem uh, naudu no īpaša fonda, no sociālā fonda. Uh, Tātad tie ir uzņēmumi, kam ir zem ienākumu, un tad mēs vēršamies pie lauksaimniekiem, viņi tad nesaņem vairs no šī fonda uh, naudu, un tad redzēsiet, kā tas viss mainīsies. Ja šie 5000 hektāru uh, uzņēmumi būs ārā, tad uh, statistika nemaz neizskatīsies tik slikta. Jautājums. Uh, jāpadomā par lietām līdz galam. Tātad, ja kādam tas nepatīk, tad uh, varētu piedāvāt uh, sniegt maksājumus katram uzņēmumam. Tas būtu pilnīgi nebirokrātiski. Uh, katram uzņēmumam 3000 eiro uh, gadā, nevis mēnesī, un tad visa nauda būtu iztērēta. Vai mēs tiešām to tā vēlamies? Tad uh, mēs būtu uzreiz uzlabojuši statistiku. Un treškārt, uh, ja ar griestiem uh, gribētu risināt šo um, problēmu, tad uh, uzņēmumi vienkārši tam pielāgotos, un patiesībā mēs neko nebūtu sasnieguši. Proti uzņēmumi vienkārši sadalītos un uh, vienkārši pielāgotos politiskajai situācijai. Tad, tad man nepatīk, kad uh, mēs mēģinām izveidot uh, uzņēmē darbību lauksaimniecības jomā, un otrs puses tad pēkšņi sabīstamies un uh, novēlkam uh, svītru un sabaidāmies paši no savas drosmes. Uh, par uh, lauku uh, attīstību. Tur ir pieļauts kļūdas, bet uh, mēs taču vēlamies uzlabot situāciju. Mums ir jāanalizē notikušās kļūdas, bet tās ir reģionāls atsevišķas kļūdas. Uh, ja Brisele noteikti šo politiku, tā tās būtu centrāls kļūdas. Un, manuprāt, tas ir tāds mācību process, un tieši lauku reģionu programmās, iesaistot reģionus, iesaistot uh, nelielus plānošanas reģionus, esam izraisījuši tik daudz iniciatīvu, ka šīs iniciatīvas uh, lielā mērā pārsniedz kļūdas, un tāpēc tur vajadzētu būt nedaudz pielaidīgākiem, jo tur ir tāds mācību process. Uh, kas notiek. Eh, bet jums ir taisnība, ka korupcija nedrīkst pieļaut, un eh, tagad dubultie maksājumi par to tika runāts. Ja jums tas tā īsti nepatīk, vai jūs izsakāt kritiku par to, eh, par šo vidas programmu atzīšanu pirmajā un otrajā pīlārā, tad jums tikpat kritiski ir jābūt par to, ka eko uzņēmumi ir ekoloģizācija pēc definīcijas. Viņi jau arī saņem šo dubulto atbalstu. Tad, eh, bet es esmu vienmēr teicis, ka nevajag dubultos maksājumus. Eh, tātad noteikumi ir vienoti eko uzņēmumiem un parastajiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Varbūt mums, jums tur ir kādi ieteikumi mums. Paldies, eh, kolēģi! Sirsnīgs paldies, eh, un tagad došu vārdu Sarmas kungam, bet vispirms arī pats gribētu īsi izteikties. Es domāju, ka šīs debatas vienmēr ir vērtīgas un noderīgas, kaut vai tāpēc, lai labāk iepazītos savā starpā. Ne jau tāpēc, ka mēs tagad gribam rādīt ar pirkstu uz revīzijas palātu vai uzņemties kādu, tātad lūgt viņiem uzņemties kādu citu lomu nekā tā, kas viņiem ir noteikta. Uh, Politiskā atbildība ir uh, likumdevēja rokās, proti mūsu un padomas rokās. Es domāju, ka tas, ko Uh, revīzijas palātas uh, kolēģi teica, uh, mums var būt ļoti noderīgs, uh, palīdzot izvairīties no problēmām, jo kopējā lauksaimniecības politika ir ļoti sarežģīta, tiesiski sarežģīta joma. Eiropas parlaments uh, um, balsoja pagājušajā nedēļā Strasbūrā, un uh, es domāju, ka parlaments ir spēris soli pozitīvā virzienā. Es atceros, uh, ko Kretēna kungs teica šeit komitejā pirmoreiz, kad viņš bija šeit. Uh, Un uh, tagad došu atkal vārdu revizijas palātas kolēģiem, vispirms Sarmas kungam, un pēc tam paši varat izlemt, kādā uh, secībā runāt. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem, kur izteicās um, un izklāstīja viedokļus. Um, pirms um, dod vārdu kolēģiem, lai atbildētu uz konkrētiem jautājumiem, kur izskanēja. Gris gribētu pirmkārt izskaidrot eh, dažas pārpratumus. Eiropas revizija palāta ir divu kategoriju kompetences. Pirmkārt sagatavot audit ziņojumus un otrkārt sagatavot atzinumus par proleģislatīviem tekstiem, kuri attiecas uz finanšu pārvaldību Eiropas Savienībām. Abi kolēģi, kuri sākotnēji izteicās, jums prezentēja mūsu novērojums balstoties uz mūsu audita ziņojumiem un attiecībā tācijām. Varam sacīt, ka tās ir balstītas uz vēsturisku fastu, faktu konstatējumiem un nepārkāpjot tos standartus vai noteikumus, kuriem jātiek ievērotiem attiecībā uz maksājumiem Eiropas Savienībā. Runājot par audita ziņojumu, es nedomāju, ka būtu kādas grūtības un varētu uh, būt uh, Eh, kritika par to, ka mēs pārsniedzam kompetences. Bet um, mūsu otrā kompetenci kategorija ir sniegt atzinumus par likumdošanas eh, projektu tekstiem. Un šeit mēs rīkojam kā revīzijas palāta, bet šis nav audita ziņojums, bet atzinums par likumdošanas tekstu. Protams, arī šeit mēs rīkojamies un uzstājamies kā profesionāļu struktūra un nevis politiska organizācija. Mūsu atzinu par likumdošanas tekstiem un to prezentējums Kretēnkungs ir balstīti vai nu uz mūsu pagātnes pieredzi, tātad, kad mēs konstatējam, ka, piemēram, komiteja, kas piedāvā, eh, komisija, kas piedāvā kādu tekstu, uzstāju uz eh, šī tekstā paturēšanu, kura sakarā mēs esam konstatējuši problēmu, tad mēs pa, uh, paužam atzinumu, norādot, ka šeit jūs nesat ņēmuši vērā mūsu novērojumus. Tāpat arī tad, kad ir kādi mērķi, kur mēs konstatējam, ka likumdošanas tekstos, ka šie vai nu mērķi ir norādīti pretrunīgi, vai arī līdzekļi mērķu sasniegšanai nav pietiekami vai nepiemēroti. Un nekad nav izskanējis politisks spriedums pār likumdošanas teksta pro, projektu, bet mūsu darba raksturs ir dot atzinumu, kas nav revizidenta pienākums, bet tomēr balstoties uz tehniskiem, precīziem, profesionāliem kritērijiem. Otrais novērojums ir tāds, ka, piemēram, konstatējot problēmas ar ganībām vai citām audita ziņā, ne jau mēs nosakām audita standārtus. Noteikumi pastāv un mēs tos interpretējam. Ja jūs varat mūs par kaut ko interpretēt, tad par nepareizu tekstu interpretāciju. Taču e, revīzijas palāta noteikumus nenosaka. Revīzijas palāta seko to pareizai piemērošanai. Un es domāju, ka mēs to darām ar zināmu realismu, ar skaidru realismu, un mēs nesam formāli attiecībā uz teksta interpretāciju. Tādējādi šīs kritikas, ja drīkst izteikties attiecībā uz noteikumiem, un revizijas palāta noteikumus nenosaka, bet seko to uh, pareizai piemērošanai. Un tagad es labprāt dotu vārdu vispirms Kubika kungam un pēc tam Burba Gītes kundzei un uh, Kretēna kungam. Paldies! <clears throat> This... Paldies! Es mēģināšu runāt par mūsu konstatējumiem un vispirms atbildēšu poļu kolēģu jautājumiem Vočehovska un Sikerska kunga jautājumiem. Pirmkārt, Runājot par Ķīnas mūri starp um, politiku un auditu, ko pieminēja Vojcehovska kungs, tā ir mūsu loma, tā ir mūsu darba realitāte un secinājumi ir saistīti ar audita rezultātiem, tāpēc mēs nākam klāj ar saviem slēdzieniem un ieteikumiem. Un pirms šī jaunā finanšu perspektīvas perioda, tā priekšvakarā mēs eh, prezentējam mūsu atzinumu, kur izklāstīti eh, mūsu novērojumi un mūsu pieredze, mūsu atziņas. Vai Zehauska kungs? Um, eh, saka, ka nav pietiekami pasvītroti pārkāpumu trūkumi pakā. Tā nav tiesa. Mēs neesam runājuši par pārkāpumiem vai krāpšanos. Mēs vērsām uzmanību uz dažkārt noteikumu neievērošanu un uz labas pārvaldības problēmu, ņemot vērā to, ka nepastāv atsevišķas definīcijas. Piemēram, atmatas definīcija un lauksaimnieku definīcija. Mēs konstatējām, ka šīs definīcijas ir jāprecizē un jāprecizē lauksaimnieka definīcija. Atbildot Šikerska kungam. ir tiesa, ka pastāv zināmas neregularitātes. Šikierska kungs nosauca 5% ar neregularitātēm KLP. Un mazāk nekā 2%, ko mums sniedz DAS deklarācija. Sikerska kungs. Mūsu uzstāšanos nosauca kā tādu, kas ir pret pak. Tā nav tiesa. Visa mūsu šodienas uzstāšanās, mūsu slēdzieni, mūsu audita rezultāti ir paredzēti tikai un vienīgi tam, lai uzlabotu KLP, KLP noteikumu piemērošanu un trūkumu izskaušam šajā politikā. Mēs nevēlamies nodarboties ar KLP kritizēšanu, mēs vēlamies, lai šī eh, politika varētu kalpot lauksaimniekiem. Un eh, paldies, ka mums ir viens eh, punkts, kurā mūsu domas saskan, mūsu uh, Mums ir laiks līdz pulksten 18.40. Ņemiet vērā to, ka tūkiem beidzās darba laiks un paturiet to prātā. I'd like to speak on rural development. Es gribētu pievērsties lauku attīstības jautājumiem. Runa bija par to, kā saprātīgāk tērēt līdzekļus un kā izvērtēt pareizā veidā to ietekmi, kāda ir izdevumiem šajā jomā. Es piekrītu, ka šie jautājumi ir pareizi un svarīgi. Un es gribētu uzsvērt, arī mums ir ļoti grūti izvērtēt, ko mēs iegūstam par izdoto naudu kāds, kāda ir ietekme lauku attīstības izdevumiem. Bet jāsaka arī, ka Eiropas Savienībā ir noteiktas prioritātes. Prioritātes ir ierakstītas regulējumā. Un, diemžēl, diemžēl, kā mēs to saprotam, prioritātes ir pārāk plašas un pārāk neskaidras bet, protams, jāizvērtē reģionālās vajadzības. Par tām jālem pašām dalību valstīm. Un šīs īpašās specifiskās reģionālās vajadzības ir jāformulē ļoti skaidri, nosakot skaidros mērķus dalībvalstīm uh, ir tiesības pašām lem par šiem mērķiem, ne tikai par tiem. Dalība valstis lem par vajadzībām, par mērķiem, bet arī par uh, sistēmu uh, skaitliskajiem mērķiem, par tām sistēmām, kas tiek izveidotas lauku attīstības veicināšanai. Un veicot auditus, mēs konstatējām, piemēram, kad runa bija par lauksaimniecības holdingu modernizāciju, mēs konstatējām, ka dažās dalību valstīs tik tiešām ir jau ļoti skaidri noteikti šie mērķi. Citās valstīs tie nav precīzi noteikti. Un mēs konstatējām arī, ka komisija apstiprinot lauku attīstības programmas apstiprināja arī dažas no tām programmām, kurām nebija skaidru skaitlisku mērķu. Un, ja mēs vēlamies sasniegt kaut ko konkrētu, tad mums nepieciešamas arī precīzas un skaidras sistēmas. Vēl es gribu pieminēt, ka puse no izdevumiem lauku attīstības jomā ir saistīta ar investīciju projektiem. Un investīcijas projekti ir saistīti ar ļoti sarežģītiem noteikumiem, kopējo pārvaldību, ar valsts iepirkumu. Ar valsts iepirkumu vispār ir saistītas daudzas problēmas, un mēs vienmēr iesakām, ka šie noteikumi ir vienka, jāvienkāršo. Jānosaka uh, labi mērķi, tad mērķu noteikšanas sistēma ir jāstiprina jo mēs nevar, ja mēs vēlamies izvērtēt atbilstību mērķiem, tad mums vajadzīgi šie skaidrie mērķi. Bardzo, bardzo dziękuję. Trzy minuty dla pana. Trīs minūtes pēdējie tagad mums ir palikušas. Paldies uh, par to, ka jūs pabeidzāt savu uzstāšanos. Trīs minūtes, lūdzu. Hello. Uh, thank you. Bon, je vais, alors... Es Atgriezīšos pie diviem, trim jautājumiem. Par mērķi runājot. To jau pieminēja Laima kungs, Saņo, Maginesa. Ne jau revizija palāta nosaka KLP mērķus. Tas, ko mēs kritizējam, tas ir mērķu trūkums. Ja jūs lasīsiet vispārīgo reglamentu par tiešmaksājumiem, tad labprāt es dzirdēšu no jums, kur ir norādīti KLP mērķi šajā, šajā regulā. Un atbildi ir nekur. Un ne jau revīzija palāta. Bet gan eh, komisijas eh, dokuments, ko jūs grozījāt, ko jūs apspriedīsimies. Uh, tā, tā padomi tagad ir pie vainas. Un tad, kad mēs runājam atkal par ganībām pastāvīgiem, ne jau revīzijas palāta jums noteiks, kas ir ganības. Mēs lūdzam vienkārši, lai šodien pirmkārt tad, kad mēs runājam, bet tad, kad jūs runājat par e, pļāvu platību saglabāšanu, tas nozīmē paturēt kādā līmenī ir jāzina, kas, tad, kur kāds līmenis tas ir, šobrīd mēs to nezinām. Cik tūkstošu hektāru Eiropas Savienībā, kas ir pastāvīgās ganībās un cik, e, cik ir jāpatur pēc perioda beigām, pēc 20. gada, es nezinu, un jūs arī nezinat, un komisija arī to nezina. Tā ir pirmā problēma. Šeit ir vienkārši nekonsekvence mērķos. Otrkārt, jēdziens tam, ko mēs saucam par pastāvīgajām gan, ganībām. Man nav kā revīzija palātas loceklim nekādas kompetences pateikt, kas, kas tas ir, bet es konstatēju, ka šis jēdziens uh, ir e, tikai paplašinājies, attīstoties debatēm, un šobrīd pr praktiski jau mēžu var nosaukt par ganībām, tāpēc, ka tur var ganīties kāzas. Un es domāju, ka mēs esam šeit aizgājuši mazliet pārāk tālu paplašinot šo pastāvīgo ganību jēdzienu. Bet vēlreiz gribu teikt, ne, ka ne jau es jums noteikšu, kas ir pastāvīgās ganības par ienākumiem, lai atbildētu Magīnes skundzei, kas šo jautājumu eh, pacēla. Es eh, savā uzstāšanās reizē norādīju, un tas ir arī rakstīts vairākos ziņojumos un atkārtots, jā, mēs konstatējam, ka kopumā KLP ir nākusi ar ievērojumu devumu uh, lauksaimnieku ieņēmumu celšana Eiropas Savienībā kopumā austrumos un rietumos. Es domāju, ka, eh, saka priekšādātājs, šis būtu ļoti labs noslēgums, tāpēc, ka tulkošanas eh, brigādes dosies prom un Manuprāt, ar to jūs ļoti veiksmīgi esat noslēdzis savu stāšanos, es gribu par to jums pateikties, mums ir nepieciešams dialogs, mums ir nepieciešams konkretizēt zinām skaidru jēdzienu, es gribu pateikties jums par jūsu uzstāšanos piezīmēm un domāju, ka šīs kopīgās diskusijas deva iespēju izdarīt slēdzienus abām pusēm. Rīt Mēs sākam darbu pulksten desmitos starp koordinatoriem, un komiteja sanāk pulksten vienpadsmitos. Paldies jums, un atvainojos, ka mazliet man nācās saīsināt jūsu uzstāšanās. Es domāju, ka šī uzstāšanās bija interesanta un deva iespēju izklāstīt uh, kontrastējošus viedokļus, un vienmēr, kad ir kontrastējoši viedokļi, tad ir viela pārdomām. Paldies!